Yeah. yeah, she's there, over there. Please, we should uh, start out. Kolēģi, mums ir pilna darba kārtība un vēl daži uzaicināt viesti, tāpēc mēs turpināsim darba kārtību ar astoto punktu, kas ir vienotie Eiropas tirsniecības noteikumi. Referenti ir Marijana Taisena un es dodu vārdu referentiem. Thank you, Vorzitr. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es gribētu pateikties kolēģiem, kur iesniedz grozījumus. Šeit ir runa par uh, jautājumiem, kas varētu likties vienkārši ekonomistiem, bet sarežģīti juristiem. Un jākonstatē, ka daudzi ir iesnieguši grozījumus un ar nolūku uzlabot šo priekšlikumu. Es domāju, ka mēs varēsim rast risinājumu visos pieminētajos gadījumos, lai varētu kaut kādā veidā ietekmēt mūsu komitejas darbu un ietekmēt juridiskās komitejas darbu. Vienu vienu grozījumu, ko es noraidu, kas attiecas uz šī priekšlikuma noraidīšanu, esmu pret to. Priekšlikums ir, lai varētu veicināt pārrobežu tirdzniecību, lai padarītu situāciju vieglāku MVU, lai nodrošinātu vieglāku pieeju vietējiem tirgumu un lai patērētājiem būtu eh, lielāka izvēle starp konkurētspējīgām cenām un lai situācija būtu juridiski vienkāršāka attiecīgi. Tāpēc es domāju, ka nevajag noraizīt šo priekšlikumu un tiem, tiem, kuriem ir iebildumi pret šo priekšlikumu, es domāju, ka eh, tik tiešām daudz kas vēl ir uzlabojams, bet mēs sniedzam veselu rindu ar norādēm mūsu komiteju sakarā. Mēs uzrunājam juridisko komiteju un juridiskajā komitejā es zinu, ka vēl notiks darbs, lai uzlabotu šo priekšlikumu. Tā tad grozījumu, prie, eh, noraidījumu grozījumu es esmu pret to kā referente. Otra grozījumu grupa attiecas uz uh, pārdošanas tiesību uh, koriģēšanu attiecībā uz B2B uh, līgumiem. Un tad, kad ir runa par lieliem uzņēmumiem, maziem uzņēmumiem, vai šo priekšlikumu varētu piemērot, ir šajā sakarā atsevišķi priekšlikumi, ka B, B2B ir jāņem vērā pat, ja ir runa par diviem lieliem uzņēmumiem, ne tikai diviem maziem. Es izlasīju grozījumu, kā arī motīvu izklāstu. Un neatbalstu šo B2B domu, jo šajā priekšlikumā ir runa par to, kā tas ir paredzēts mazajiem vidējiem uzņēmumiem Un ar šo priekšlikumu mēs vēlamies, lai lietas norit vieglāk. Tāpēc lielie uzņēmumi un MVU nav ar vienādām piekļuvas eh, iespējām tirgumu, un šeit ir runa par konkrētām situācijām. Tālāk par pielietojumu sfēras paplašināšanu. Tas ir Gīgolda priekšlikums attiecībā uz visiem līgumiem, un šeit es varu piekrist, jo. Ne jau tāpēc, ka maziem uzņēmumiem būtu jābūt ekskluzīviem, bet lielajiem uzņēmumiem ir iespējas. Alsmet KMUs. Un varētu būt ka tā kā lietas norit ātrāk, lietas norit vienkāršāk, tas dos iespēju ātrāk nonākt pie šī e, priekšlikuma brieduma, tāpēc var pieņemt Gīgolda priekšlikumu par šo B2B punktu. Pārskatīšanas klauzulas specifikas ir šāda e, izvērtēšanas vai pārskatīšanas klauzula paredzēta, un varu piekrist vairākiem grozījumiem šeit. Arī es pati esmu piedāvājis grozījumus šajā sakarā. Tād, kad mēs veicam izvērtēšanu pēc dažiem gadiem, lai paplašinātu attiecīgo punktu sarakstu, šajā sakarā man nekāda grūtība nav. Tāpat arī ar 18. un 19. grozījumu man nav nekādu grūtību un vajadzētu ņemt vērā MVU īpatnības. Ar šo priekšlikumu es varu būt viensprātus. Tāpat arī ir jādomā par to, vai pārdošanas tiesības būtu attiecināmas uz eh, mazāku eh, naudas apjomu, un šeit es varu piekrist 19 grozījumam. Tālāk Gīgolta kunga priekšlikums, kas ir 11. par finanšu un apdrošināšanas pakalpojumiem. Šeit es gribētu pārāk neuzstāt, es domāju, ka tie ir tik specifiski pakalpojumi, ka tiem ir nepieciešama īpaša izturēšanās. Un arī dzirdēju, ka komisija ir paredzējusi opcionāli instrumenti šajā sakarā un vajadzētu sagaidīt komisijas priekšlikumu pirms mēs uzsākam uh, pielietojumu paplašināšanu uz, attiecībā uz šiem pakalpojumiem. Tāpat arī ir maksātspējas jautājums tas ir krietni vien tālajošāks nekā pašreizējo instrumentu izvērtēšana, tāpēc es gribētu šajā grozījumā par to vispār nerunāt. Bet svarīgi ir tas, ka izvērtēšanas un pārskatīšanas klauzula eh, ir attiecināma uz noteikumiem saistībā ar neregularitātēm. Manuprāt, tas ir svarīgi, es to iekļāvu apsvērumā. Gīgolda kungs vēlas iesniegt grozījumu šajā sakarā, es to varu pieņemt. Tālāk 20. presēdo grozījums, kuru var saistīt ar citiem grozījumiem. Es sagatavošu kompromisu priekšlikumu šajā sakarā, un tādā veidā mēs varētu izkļūt no situācijas. Tālāk ir vesela rinda priekšlikumu, kas attiecas uz apdrošināšanu saistībā ar produktu pārdošanu. Es atbalstu šīs bažas un domāju, ka apdrošināšanas kontraktu specifika pieprasa to, lai būtu īpaša likumdošana šajā sakarā. Bet tad, kad ir runa par Eh, saistīstajiem pakalpojumiem, tad nav runa par finanšu pakalpojumiem. To vidu eh, mēs varam rast arī apdrošināšanas, bet es varētu sagatavot mutisku grozījumu attiecībā uz pielietojumu sfēru, kur skaidri tiktu norādīts, ka apdrošināšanas līgumi netiek šeit iekļauti. Tālāk. Vēl viens grozījums, ko ir iesniedzis Presedo. Um. Kā gan lai es to labāk paskaidroju? Pārdošanas tiesības ir eh, fakultatīvs instruments, bet eh, presēdo grozījumā ir sacīts, ka ir jānovērš tas, lai dalība valstis eh, E, substituētu savu likumdošanu ar Eiropas likumdošanu. Tā tad ir pilnībā jāgroz nacionālās tiesības, lai tās atbilstu Eiropas tiesībām. Un es sapratu, ka tā tas notiktu, bet šajā gadījumā mēs sākam nodarboties ar nacionālo likumdošanu, un to, diemžēl, es nevaru pieņemt, jo tas iet pārāk tālu. Tālāk eh, grozījums par rīku kasti, ko arī ir iesniedzis Sančes Presedo. Šeit ir runa par instrumentu kopumu, lai sistēma būtu vieglāk lietojama, draudzīgāka. Es eh, pilnībā piekrītu arī tam, ka tiek īstenoti un izveidoti līgumu modeļi. Uh, Un es gribētu, lai tas tiktu iekļauts eh, vai nu kādā apsvērumā vai atsevišķā pantā, un arī mēģināšu sagatavot grozījumu šajā sakarā, lai šī rītku kaste iekļautu uh, lietošanas pamācību interpretācijas vadlīnijas, lai jau no paša sākuma būtu skaidrs, kā šīs pārdošanas tiesības ir jāizmanto. Lūk, priekšsēdētāji, nonāku līdz pielikumiem, kur mēs esam paredzējuši vienošanās um, brīvības režīmu. Es domāju, ka tas ir mūsu juridiskās sistēmas centrā, bet par to šeit ir runa tāpēc, ka mēs vēlamies izvairīties no tā, lai būtu kāda. Uh, um, selektīva pieeja, ka mēs izvēlamies to, kas mums der un nevis pārējo. Tālāk 21. Sančes presēdo grozījums. Manuprāt, tas nav nepieciešams, jo jau 8. Eh, pantā eh, šis jautājums ir eh, norādīts un jautājumos par B2C, jeb uzņēmums patērētājs šīs ir pārdošanas tiesības, ir jāņem kopumā, un mēs nevaram atmest atsevišķas tās, dā, tās daļas. Tālāk par B2B runājot, es domāju, ka te ir jāpatur kāda manevrēšanas iespēja. Tas būtu tu Sančes presēdo grozījums, es tam nevaru piekrist, bet mēs varētu to rediģēt un formulēt atšķirīgā veidā. Tālāk jautājums par interpretāciju uz eh, eh, tām jomām, kas nav reglamentētas. Šo grozījumu ir iesniedzis Sančes Presēdo un eh, interpretācija būtu atstājama nacionālo tiesību ziņā un nevis interpretēt balstoties uz šī priekšlikuma principiem. Es domāju, ka ir jābūt maksimāli eiropeiskai interpretācijai šajā gadījumā. Mēs veidojam Eiropas instrumentu, un tam ir jātiek interpretētam vienotā veidā, vai vismaz maksimāli vienotā. Nevar interpretēt Uh, atkarībā no nacionālajiem likumiem šīs lietas, kas tad tiktu interpretētas 27 dažādos veidos, uh, kurā gadījumā vienotajā tirgu būs 27 vēl lielākas dažādības. Un gadījumā, ja ir kādas juridiskas neskaidrības vai šaubas, tad dalību valstīm ir jāinterpretē tiesības cik tā tas ir iespējams. Es um, varu pieļaut, ka dažkārt ir kādi trūkumi un ir jāmēģina rast kāds risinājums. Es tāpēc atbalstu jūsu bažas, ir jāapzinās, kā to darīt, bet mums ir jāveido interpretācija, kas ir maksimāli eiropeiska. Tādā veidā mēs aizstāvēsim savu vienoto tirgu un sasniegsim tos mērķus, eh, kādus ir iecerējusi šī sistēma. Bet arī šajā sakarā esmu iecerējusi mutisku grozījumu vai vairākus mutiskus grozījumus kurus aps, uh, apspriedīšu ar citiem referentiem, lai būtu vienošanās, un tad, kad mēs tiksim līdz, līdz balsošanai, tad balsošanas listē ik vienam būs skaidrs, par ko ir runa. Un es domāju, ka mums tas izdosies. Tālāk ir vēl divi, neatvainojos, trīs punkti. Pirmkārt, papildus informācija. Pirms līguma 24.5.6. grozījums. Par saturu un garu runājot. Es varu to pieņemt, bet nevaru pieņemt eh, teksta toni tīri juridisku iemeslu dēļ. 24. un 25. grozījumā šeit ir runa par eh, pārdošanas tiesībām, kuras eh, ir kur ir iekļauta pirms līguma informācija, kas iekļauta patērētājs sardzības direktīvā. Un šī direktīva attiecas uz maksimālu harmonizāciju, un šajā eh, direktīvā par to ir runa IMCO. Tie, kuri to zina, debates ir ļoti grūtas, ne tikai šeit parlamentā, tāpēc neskarsimies eh, tam klāt. Šī direktīva pastāv un Redzēsim, kas notiks ar to stāšanos spēkā. Šie ir punkti, kurus regulē patērētāju aizsardzības direktīva. Tas jau ir iegūts tālāk. 25. grozījums. Še, to vajadzētu mazliet eh, grozīts patērētāju aizsardzības direktīvas 5. pantā mēs varam pievienot eh, kaut ko par minimālo standartizāciju, tad, bet ar mutisku grozījumu mēs varētu rast risinājumu šeit. Šķiet, ka tas bija Gīgolda grozījums un visbeidzot priekšsēdētāji. Vēl bija grozījuma attiecībā uz neregularitāšu sekām. Tiek norādīts, ja līgumā ir iekļauta nepieļaujama klauzula tad šajā gadījumā mēs nevaram to iekļaut kā vispārīgu likumu. Piemēram, ja es iegādājos leduskapi un ar to ir kāda problēma, es varu paturēt leduskapi un nemaksāt noteikto cenu. Tas izklausās mazliet radikāli, bet eh, to tas var nozīmēt. Es gribētu eh, piedāvāt, ka šeit eh, spriedumu pieņem tiesnesis. Es ceru, ka likums tiks piemērots bez kādiem neregulāriem nosacījumiem un ir jāpatur veselais saprāts. Tāpat arī mēs ar ēnu referentiem mēģinam panākt eh, kompromisu, ko varētu prezentēt kā mutiskus grozījumus un domāju, ka varēsim iesniegt atzinumu juridiskai komitejai, kur uzlabos tekstu. Un es vēlos pateikties visiem kolēģiem, kur strādāja pie grozījumiem un it īpaši esmu gandarīta, ka mēs neesam līdz pēdējiem komite, eh, komatam skatījuši juridiskos jautājumus, pie tā strādās juridiskā komiteja, un es domāju, kolēģi saprot šīs manas bažas. Mēs skatām tekstu lielos vilcienos, un tajā, kas ir būtisks ekon komiteja. Lūk, priekšsēdētā esmu sagatavojis atsevišķus mutiskus grozījumus, apspriedīsim to divpusēji, un es gribētu, lai visas politiskās grupas zinātu, kāda ir mūsu priekšlikumi un lai varētu būt visvienkāršākais balsošanas saraksts iespējams. Paldies, Taisens kundze. E, tagad e, pārējot pie ēnu referentiem, Presēdo kungs. Muchas gracias, eh, presidente, muchas gracias a... Paldies priekšsēdētāji, paldies referentei par darbu pie grozījumiem. Un skatījumu no ekonkomitejas puses. Es domāju, ka mūsos vieš bāžas transakciju izmaksas. Un netik daudz diversitātes izmaksas. Tā, tā drīzāk būtu kā vērtība. Un es domāju, ka patēriņa jomā mums nevajadzētu veidot kādu uniformitāti, jo Mums ir jādomā eh, pār eh, patērētāja aizsardzību un līgumslēgšanas brīvību. Eh, daudzveidība ir vērtība pat par sevi, un es gribētu veidot vērtību divos veidos. Pirmkārt, šis instruments varētu samazināt transakciju izmaksas tik tālu, cik tālu starptautiskās transakcijas Eh, var sniegt instrumentu, kas būtu uzticams un ko varētu izmantot visi operatori. Pirmkārt, eh, lai būtu fakultatīvs režīms, ne mēs obligāti veidot kādu viendabīgu režīmu, kas ierobežotu daudzveidību vai līguma slēgšanas brīvību vai kas ierobežotu e, patērētāju aizsardzību. Tas ir pamats elements. Un tad, kad šis režīms ir ieviests, tā tam ir jābūt e, operatoru rīcībā, cik tā tas ir noderīgs. Es nedomāju, ka to vajadzētu ierobežot uz kādu operatoru tipu. Ir skaidrs, ka um, e, gāla lietotāji tīri dabiski būs patērētāji un MVU, jo visdrīzāk viņu kapacitātes dēļ, ja ikviena transakcija e, kāda notiek, šeit būtu nepieciešams kāds Eh, eh, kāds līgums, lielajiem uzņēmumiem varētu būt savi, eh, savi līgumi, kas ir labāk piemēroti tiem. Tā, tā, tam būtu jābūt fakultatīvam. Otrakārt, fakultatīvs režīms, kas varētu palīdzēt tam samazināt izmaksas, tad, kad es runu par, runāju par papildu instrumentiem. Es gribu atsaukties uz referents sacīto. Referenti runāja par standarta līgumu apsvērumu daļām Eh, standarta līgumiem, kas varētu tikt izmantoti. Es domāju, ka pārskatīšana ir eh, jāizvērtē arī pieņemamība, vai tiešām tiek samazināts transakciju izmaksas, jo mēs vēlamies veidot, eh, izveidot vērtību no ekonkomitejas puses, un otrkārt, vai tiek pasargāti neaizsargātie patērētāji, kuriem visvairāk būtu jāvieš paļāvība ar šo instrumentu palīdzību. Ir daži būtiski aspekti. Un es domāju, ka pirmkārt jāpatur pozitīvie principi. Jābūt tajā pašā laikā pragmatiskiem, un tāpēc uzskatām, ka jābūt Eh, standarta līgumiem pieejamiem, tajā pašā laikā eh, slēdzējas puses var izmantot tos elementus, kas tiem šķiet būtiskākie. Tāpat eh, jautājums par juridisku tukšumu. Man varētu izveidoties situācija, ka piedāvātie noteikumi nav pietiekami, un ja izveidojas šāds juridisks tukšums, tad, lai varētu piemērot nacionālos standartus saskaņā ar šī normatīva principiem, tas varētu būt saprātīgi. Un, ja kāda juridiska tukšuma gadījumā, ja tāds ir, tad varētu piemērot nacionālo likumdošanu, lai sistēma eh, funkcionētu adekvāti. Tie būtu manā izpratnē pamata aspekti. Es eh, domāju, ka referente uh, ir apliecinājis savu gatavību sadarbībai un ka mēs varēsim nonākt veiksmīgi līdz balsojumam. Paldies! Klinca kungs. Dank. Paldies! Es pavisam īsi izteikšos. Man nav nekāda grozījuma iesniegti, jo kopumā var piekrist kolēģi Tēsani Bet, nu, būs arī daži komentāri no manas puses. Mēs zinām visi divas svarīgas lietas. Tas, ka MVU izmanto uh, iekšēja tirgus iespējas tikai ierobežoti. Vai nu tas ir tādēļ, ka viņi nevar savas valsts uh, tiesībās īsti attiecināt uz uh, ārzemju klientiem, vai arī varbūt viņi vienkārši līdz galam nesaprot visas juridiskās nianses un līdz ar to nevar izvērtēt. Uh, Vēl viena lieta ir tas, ka mēs diez vai varam mm, rēķināties ar to, ka mēs 27 eh, komerctiesību normas varēsim piemērot eh, eh, visās valstīs, tad, tad diez vai mēs varēsim tik viegli harmonizēt. Mm, tad mm, varbūt mēs varam vienkārši atteikties no šādas idejas. Mēs šeit esam tikai atzinumu sniedzēji, un tā ir juridiskā komiteja, kas ir atbildīga komiteja. Nezinu, kā būs ar šo priekšlikumu, vai viņš arī paliks sešošajā formā, un vai varētu to pēc tam praksē īstenot, un vai tas tiešām funkcionē un pat tiešām palīdz maziem un vidējiem uzņēmumiem izmantot tirgus potenciālu, to mēs redzēsim tikai nākotnē. Šobrīd mēs nevaram to izvērtēt, bet jebkurā gadījumā tas ir tā vērts, lai mēs pamēģinātu. Pastīsimies pēc pāris gadiem, cik tālu esam tikuši, bet, protams, ir nepieciešams kritiski izvērtēt to, kas ir sasniegts, un noteikti jāsaprot, ka nekadā gadījumā nedrīkstam nonākt pie situācijas, kad mēs pie jau sarežģītas situācijas, kad jau ir 27 atsevišķas sistēmas, mēs pieliktu klāt vēl kaut ko. Manuprāt, tādā veidā efektivitāte nevis palielināsies, bet drīzāk samazināsies, un šī birokrātiskā nasta būs arvien smagāka. Ja mēs vēlamies to, lai tas funkcionētu, tad mēs varam mm, rēķināties ar to, ka ir tie līgumi ar mm, starp uzņēmumiem, piemēram, mazs uzņēmums tirgojas ar kādu citu mazu uzņēmumu vai ir lielāku uzņēmumu, jāņem vērā šīs situācijas, bet šobrīd varbūt mēs nevaram pilnīgi visu paredzēt. Man bija iespēja tikties ar dažādiem speciālistiem, piemēram, arī ar jā, juridiskās komitejas deputātiem, un viņi arī man teica, ka šobrīd, nu, nav lielas sajūsmas par to, uh, kādas būs topošās direktīvas normas. Te pašā laikā vienkārši ir jāsaprot, ka nedrīkstam būt pārāk optimistiski, kamēr nav izmēģināts praksē. Paldies. Mr. Gigold, please. Paldies, vārds Gigold kungam. Thanks, Chair. I still have trouble understanding. Paldies, priekšsādātāji. Es joprojām īsti nevaru saprast, kurai grupai jāizsakās pirmai un kā tas ir, bet mēs esam draugi un es domāju, ka viss būs kārtībā. Katrā ziņā svarīgāk tas viss ir plenārsēdē. Katrā ziņā paldies par uh, darbu referentei, paldies par pozitīvo uh, reakciju uz dažiem mūsu grozījumiem. Principā mēs atbalstam komisijas priekšlikumu, domājam, ka tas var būt noderīgs maziem un vidējiem maziem uzņēmumiem, tāpat arī, ka tas varētu uzlabot patērētāju uzticību kopējiem tirgum. Visā visumā mēs arī atbalstam referentes pieeju, īpaši skaidrojot finanšu pakalpojumu izslēgšanu. Otrām kārtām aicinājums komisijai nodrošināt apmācību uzņēmiem un juristiem un tāpat arī paplašināt kontraktuālo attiecību nosacījums, kas neatspoguļojas CESL. bet kas ir iestrādāts nacionālajā ietvarā. Mēs esam vēl iesnieguši dažus grozījumus, un es galvenokārt runāšu par konkrētiem pantiem. 6.2 pants. Mums šķiet, ka tas atbilst finanšu pakalpojumu izslēgšanai no tvēruma, ka jebkura apdrošināšana, kas piedāvā arī vēl kādus pakalpojumus vai preces, ka tas nevar tikt iekļauts šādā kontraktā. Tāpat 7.1 ierosinātais aizliegums izmantot CESL starp uh, ne maziem vidējiem uzņēmumiem. Tāpat arī 13. pāns atcelt šo ierobežojumu, to varētu neatiecināt uz pārrobežu gadījumiem. Jo šī prasība prasa, lai puses, ja kurā gadījumā līdzdarbotos izmantot opt-in uh, klauzulu. Tāpat pārobežu sadarbības starp uh, lieliem uzņēmumiem varētu iegūt no CSL. Uh, the, uh, one... Tāpat mēs gribētu vēl pievienot pārskata klauzulu par uh, sadarbības uh, līgumiem starp ne MBU uzņēmumiem un gribam ierosināt arī dažādas izmaiņas uh, pielikumā. Pirmkārtām Ja tirzniecības dalībnieks drīkst brīvi mainīt uh, cenu, tad patērētājiem vai pircējiem ir jābūt informētiem par šo cenas izmaiņu. Otrām kārtām līgumi, kad summa tiek aprēķināta balstoties uz uh, valūtas maiņas kursiem, tad tur ir skaidri jānorāda, kā šie maiņas kursi tiek noteikti, un ja līgums tiek parakstīts pakalpojums sniedzēju telpās, tad tas ir 20. pants, un tad nav skaidrs, kāpēc patērētājiem nav tiesības saņemt visu cenas informāciju, kā to paredz 14. pants. Papildus tam gribu norādīt, ka te parlamentā mums ir diezgan dažādi viedokļi par šo konkrēto jautājumu, un tas ir diezgan dīvaini, jo IMCO komitejā ir uh, cits vairākums, šeit ir uh, cits viedoklis. Un juristiem, kā vienmēr, droši vien ir pašiem savs viedoklis atkal. Tātad, kā es teicu, viedokļi ir ļoti atšķirīgi. Pat uh, vienas uh, partijas piedarīgajiem un dažkārt pat uh, vienas valsts uh, deputātiem, atkarībā no tā, kurā komitejā viņš darbojas. Parasti, ja cilvēki ar citādu, teiksim, izglītību, profesionālo piedarību, ja viņi nonāk pie vienāda secinājuma, vai arī cilvēki kuriem ir vienāda pamatinformācija, nonāk pie cita secinājuma, tad tur nu, kaut kas nav kārtībā. Tāpēc domāju, ka mums ir nepieciešams padziļināts debats dažādās grupās, tāpat starp dažādo komiteju pārstāvjiem. Cilvēki, kam es uzticos, parasti piekrīt uh, Kamala kunga viedoklim, kaut gan varbūt tā arī nebūtu tā labākā ideja šeit. Katrā ziņā mēs strādājam kā komanda, saprotam šo galveno domu, bet tomēr, ka būtu nepieciešams padziļināts iekšējās diskusijas. Mums ir jānoskaidro strīdīgie jautājumi, un tā šķiet uh, problēma visur parlamentā. Es nezinu, varbūt, ka jūsu grupa ir konsekventa, bet viss pārējās nav, tāpēc es domāju, ka būtu vērts izvērst diskusiju, jo, kā es teicu, pastāv tādas lielas iekšējas uh, atšķirības, nevienprātības, un kas man liek domāt vēlreiz par visu šo jautājumu un to apšaubīt. Paldies! Okay, and next it's... Uh... Un nākošais Saids Kamals. Paldies, priekšstādātāji. Un uh, paldies uh, iepriekšējiem runātājiem. Liels prieks, ka viņš ir izteicies pirms manis, tīpaši tad, kad viņš ir teicis tādus cildinošus vārdus, pirms es runāju. Uh, Katrā ziņā jāsaka, runājot pēc referentu un ēnu referentu, jāsaka, man pozīcija diezgan būs uh, atšķirīga, bet lai tas jūs neatvaina. Es gribu atgriezties šeit pie pamata principiem. Tiesība akts ir jāierosina tikai tad, ja ir leģitīma vajadzība. Un jāsaka, ka uh, kopējā Eiropas uh, tirzniecības noteikumu gadījumā es nesaskatu tos. Viens, man liekas, ļoti labi sniedz izvērtējumu un pārskatu par debatēm, kādas ir notikušas šeit parlamentā starp grupām. Uh, un dažādās komitejās un komiteju starpā, bet kas man ir šokējis šajā konkrētā jautājumā diezgan bieži, kad mēs izskatām ierosināt di direktīvu vai regulu. Dažkārt var prognozēt, kādi būs viedokļi, citi būs, teiksim, vairāk pārtirgu, tie grib vairāk regulācijas un tam līdzīgi, bet šai konkrētā jautājumā interesanti ir tas, ka tie, kas ir nākuši pie manis, vai arī sūtījuši man e-mails gan no pat, eh, patērētāju grupām, juridiskām struktūrām, no uzņēmumiem un nacionālām valdībām. Un šobrīd šķiet, ka vairākuma vērtējums ir, ka patērētāji un uzņēmumi negrib šādu veidu regulāciju. Un es prasīju asistentam, cik cilvēki ir eh, griežušies pie manis un teikuši, ka šī ir kolosāla lieta un to vajadzētu. Un uh, Bet jāsaka, ka nav tāda liela entuziasma par uh, šo lietu. To neesmu dzirdējis. Varbūt, ka maziem uzņēmumiem šāds regulējums varētu būt interesants, un jā, to vajadzētu paturēt prātā. Jo mums ir tik daudz uh, MVU, dažādas organizācijas, mums visiem ļoti patīk MVU, jo tās tādas uh, omulīgas organizācijas. Mums visiem ir siltas jūtas pret MVU, kad mēs par tiem runājam, bet labi, es tad neaizraušos tagad. Uh, Un tāpēc es aicinu norādīt šo tiesību aktu. Es neesmu kā UKIP uh, kolēģis, kas vienkārši principēc saka, noraidīsim visu, tāpēc, ka tas ir smieklīgi un sagrausim institūcijas. Es tiešām šeit cenšos dot pragmatisku viedokli. Un es saprotu, mani kolēģi ir iesnieguši grozījumus, lai uzlabotu šo priekšlikumu. Un uh, visās grupās es varu redzēt, ka ir bijuši patiesi centieni, un Varbūt, ka es šeit būšu mazākumā savā nostājā. Un tāpēc tik tiešām ir jāizskata ļoti sīki šis priekšlikums, lai būtu kā pozitīva darbība. Ēnu referentiem varētu būt ļoti konstruktīvi ieteikumi. Katrā ziņā jāapzinās, ka IMCO komiteja ir aicinājusi, lai Eiropas parlaments veids ietekmes izvērtējumu par šo priekšlikumu. Uh, norādot uz trūkumiem komisijas priekšlikumā. Un tas, man liekas, ir tas būtiskākais. Es neprasu to visu noraidīt tā viegli sirdi. Un nevis tāpēc, ka es domāju, ka mēs uh, varētu vienkārši noraidīt un nekad vairs neredzēsim šo priekšlikumu, bet lai komisija nāk uh, klajā ar priekšlikumu, kurā būs cilvēki pārstāvi no uh, nozarēm, no patērētāju grupām, no juridiskām asociācijām, par, no dalību valstu valdībām, lai būtu kaut kāds konsensus veidotos par to, ko mēs gribam no vienotiem Eiropas tirzniecības noteikumiem. Mēs vienmēr runājam par labāku regulāciju, un mums ir dažādi viedokļi, ko tas nozīmē. Bet es domāju, ka šai gadījumā jāprasa, lai komisija sāk no sākuma, lai veic konsultācijas, lai veic kārtīgu ietekmes izvērtējumu. Ja viņi grib, lai būtu vienotība, tad vienotība nav vienota kritika, ko varētu saņemt no uzņēmumiem, no patērētāju grupām, bet vienotībai ir jābūt atbalsta formā. Paldies! Es domāju, ka visi ēnu referenti jau ir izteikušies komisijas pārstāvs arī ir klāt un gribētu izteikties, un desmit minūtes jau ir nokavēts, un īstenībā mm, mums jau bija zināmas problēmas no rīta, tāpēc arī izvairīsimies no situācijas atkārtošanas, jo šeit gal galā runa ir par atzinumu. Un tāpēc arī lūdzu, Marijana, vai jūs lūdzu varētu izteikties pēc iespējas īsāk, jo mēs tiešām negribētu atkal novelkt laiku. Paldies, priekšsēdētāji! Es runāšu pavisam īsi jo mēs zinām, par ko mēs šeit runājam. Nēlos teikt, ka šo, šonadēļ jūri komitejas vadītāji gribēja pieprasīt informāciju parlamenta vārdā, tā lai komisija iesniegtu savu vērtējumu, un Limers varētu vēlreiz to kritiski izvērtēt. Es nerunāju par to, ka mums ekon komitejā būtu tagad jāiet tik tālu, ka mēs vienkārši visu noraidām, tāpēc, ka mums pagaidām nav skaidrs, kā tas viss darbosies nākotnē. Vienkārši ir jāsaprot, ka ir šeit um, tīri ekonomiski zaudējumi potenciāli. Jautājums nav tikai tādēļ, ka mums varbūt trūks tādas juridiski loģiskas sistēmas. Juri komiteja parasti tādu variantu grib sana, sa, panākt. Bet tiešām ir jāsaprot, ka mēs cenšamies, protams, palīdzēt MVU, bet te pašā laikā Visam ir jābūt juridiski pamatotam, līdz ar to mūsu mērķis šeit izstrādāt savu atzinumu, tad juri komiteja būs tā, kas visu apkopos un attiecīgi strādās pie e, normatīvā akta projektā, un tad galu galā e, politiskajām partijām ir jāpieņem lēmums par to, kā viņi plāno, plāno balsu plenāru sēdē. Paldies, cienījamie kolēģi! Jā, paldies! plāns ir tāds, ka mēs 8. oktobrī balsosim. Kad būs Libe komitejā, mums nav zināms. Un ir ļoti svarīgi, lai mēs pēc iespējas ātrāk izskatītu šo jautājumu. Tiešām paldies, ka jūs tik lakoniski varētu izteikties. Tagad ir devītais darba kārtības punkts, kas ir vērtspapīru norēķina Eiropas Savienībā centrālajie vērtspapīru depozitāri un grozījumu izdarīšanu attiecīgajā direktīvā. Un tagad lūdzu, Keija Svinborna, jūs varētu nākt klajā un sniegt mums informāciju par savu ziņojumu. Paldies priekšsēdētāji pēdējo gadu laikā šajā komitejā un citur. Mums bija iespēja risināt uh, tirzniecības procesu tirgos. Mēs esam runājuši par MIFIDu, par tirzniecības komponenti. Un paldies arī uh, Šai komitejai, kad mēs sākam tagad paplašināt šeit aptvērumu ne tikai kapitāla instrumentus, bet arī citus instrumentus, runājam arī par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, un tagad mēs runājam arī par depozitāriju. Trūks šobrīd uh, viena lieta, kas ir pēdējais brīdis, uh, Uh, pēdējais posms tirniecības procesā, un tieši šeit centrālais depozitāris ir ļoti centrāla uh, iestāde, centrāls mehānisms. Protams, šeit mēs runājam par ļoti tehnisku uh, dokumentu, bet te pašā laikā es centos paskatīties uz to no uh, lietotāja puses tā, lai varētu būt uh, drošs risinājums. Šeit CVD priekšlikumā ir uh, vairāki aspekti no sākuma. Uh, tika runāts par to, kā mm, tiek nojauktas barjeras iekšējā tirgu arī kapitāla tirsniecībā. Mērķis ir tāds, lai samazinātu izdevumus investoriem kopš uh, mums ir finanšu krīze, mums ir arī papildu mērķis, un tas ir mērķis, lai finanšu tirgus infrastruktūra būtu stabilāka, un uh, kur vien tas ir iespējams, samazināt arī sistēmiskos riskus. 920 triljoni eiro gadā ir aptuvenais apjoms, un daudzos gadījumos Eiropas Savienībā tieši notiek šie uh, darījumi, tāpēc arī sistēmiskā, uh, sistēmiskais svarīgums ir absolūti skaidrs. Es pilnībā saprotu un arī kopumā varu atbalstīt komisijas priekšlikumu, uh, un veids, kā viņi cenšas risināt jautājumus, pie, un šeit es runāju par komisijas priekšlikumu, pie kā mēs šobrīd strādājam. Grozījumos mēs centāmies iekļaut iekšējā tirgus ievirzi šajā infrastruktūrā, un centos arī šeit iekļaut zināmu elastību, kur tas ir iespējams. Runājot par par disciplīnu attiecībā uz norēķina, tātad norēķina cikli un norēķina disciplīna. Mm, Eiropas centrālās bankas iniciatīva, kas pieprasa norēķinu uh, ciklu uh, centralizāciju, izskatās, ka tas ir efektīvs variants. Varbūt ir tirgi, kas uh, var uh, ātrāk reaģēt nekā T plus 2, bet varbūt varētu mēģināt izmantot šo standartu T plus 2 standarts, lai gan mēs varētu būt arī uh, eh, elast, uh, eh, ambiciozāki un mēs varam uzskatīt, ka T plus 2 ir tagadējais standarts, bet vēlāk varētu arī izmantot T plus 1 un cita veida standartus. Nākamais aspekts ir uh, saistīts ar uh, norēķinu, ka ir zināms periods uh, starp uh, uh pirkuma uh, izdarīšanu un naudas saņemšanu un nepieciešams šo uh, nedrošības periodu pēc iespējas samazināt. Un ir ļoti svarīgi, lai būtu paredzēti arī sodi, ja norēķini netiek veikti laikus. Ir jābūt šie, šai norēķinu disciplīnai, tā lai būtu uh, pareizais režīms, bet te pašā laikā attiecībā uz dažiem produktiem šeit ir jābūt uh, elastībai, tīpaši, ja es runāju par mazāk likvīdiem produktiem. Tāpēc arī mans priekšlikums, uh, es varu teikt, ka uh, norēķinu neveiksme ir diezgan rets process un 98% gadījumos ir viss ir kārtībā. Uh, Un tāpēc es ļoti gribētu samazināt to stingrību, kas šobrīd tiek piedāvāta. It īpaši runājot uh, par režīmu, tad uh, ir svarīgi, lai tā būtu tā puse, kas iesaistās procesā, kad lai varētu pieprasīt konkrētu striktāku režīmu. Es tiešām negribētu uh, lai būtu viens stingrs režīms, kas uh, tiktu attiecināts uz pilnīgi visiem tirgiem un produktiem. Tāpēc mans mērķis, lai būtu vienkārša un saprotama sistēma un lai investors varētu pieprasīt uh, pirkuma procedūru. Runājot par izaugsmes tirgiem, un mani kolēģi tieši runāja par MVU, par to, cik viņi ir mīļi un jauki, manuprāt, tiešām ir uh, svarīgi runāt par MVU lomu, ja mēs cenšamies, lai MVU arī mm, varētu tirgot savu kapitālu kapitāla tirgos, tad ir nepieciešams, lai viņiem būtu arī mm, pietiekami stimuli un arī pietiekams iespējas, tīpaši tad, tagad, kad MIFID direktīvas ietveros mēs runājam par šo iespējas, ļoti gribētu, lai CSDR a, ņemtu vērā šādu mm, iespēju un tīpaši uh, nelikvīdākās jomās, kur ir 15 dienu uh, starpība starp norēķinu datumu un iepirkšanas uh, procedūru, kas uh, beidzas ar piegādi. Šobrīd ir kādi pieci vai seši, seši uzņēmumi, kas varētu piedalīties, un ir ļoti svarīgi, lai kategorija, ko mēs piedāvājam, tik tiešām būtu pievilcīga uh, jauniem uzņēmumiem, kas gribētu tirgot savu kapitālu. Ja viņi gribētu izmantot T plus 2 sistēmu, tad ļoti labi, bet ja viņiem ir citi varianti, tad viņi varētu arī to izmantot. Par uzraudzību runājot, esmu rūpīgi ieskatījusies CVD saiknēs, sadarbībās ar citiem, un, manuprāt, ir nepieciešams sadarboties un nodrošināt uh, sadarbību um, ar citiem tirgiem, un tas ir jāiekļau arī uh, Eiropas vērtspapīra tirzniecības institūcijas pārskatīšanas periodā, un šobrīd viņi saka, ka sistēma uh, nav uh, riska, tāpēc arī varētu šeit iekļaut vienkāršu paziņošanas sistēmu tā, lai CVD uh, izmantošana samazinātu risku mums ir jādomā tieši par investoru, un bieži vien tieši šis posms netiek uzskatīts par izskantu posmu. Mēs daudz esam runājuši par investoru aizsardzību, un MIFID direktīvā arī jau ir paredzēti pasākumi, runājot par, par investoru reālu situāciju. Dažos gadījumos viņiem vairāk, in, viņus vairāk interesē uh, Eh, kur atrodas viņu kapitāls, um, eh, nevis, lai būtu uzreiz pēc iespējas ātrāka piekļuva. Tāpēc arī šeit ir sadaļa par nodalīšanu, tā lai investori skaidri zinātu, kur šobrīd atrodas viņu aktīvi, tā lai viņiem būtu tiesiskā paļāvība, kas uh, Uh, sakņojas arī attiecīgā jurisdikcijā, tā lai sliktākajā gadījumā viņi varētu rēķināties ar to, ka viņu juridiskās tiesības tiek pilnībā nodrošinātas. Nora, runājot par šiem jautājumiem un arī par tiem jautājumiem, par kuriem komisija nav šeit uh, savā ziņojumā runājas, tad viens jau, no jautājumiem ir internalizācija. Kad mēs runājam par norēķinu norēķina procesu, tad atkal un atkal tika runāts par daudziem jautājumiem. Tad, kad es pētīju informāciju, lai varētu rakstīt savu ziņojumu, tad tieši mm, trūkumi par internalizācijas un dematerializēšanas uh, procesiem, uh, šo informācijas trūkumus arī ir skaidri uh, novērot. Internalizācija internalizācija ir ārkārtīgi svarīgs process. Tiešām ir jābūt pietiekamiem pierādījumiem, lai zinātu, kāda ir reāla situācija, tā lai nākotnē mēs varētu pārskatīt procesu un no jauna arī definēt vajadzības gadījumā, tā lai mēs tiešām veidotu skaidru normatīvo bāzi. Runājot par komisijas priekšlikumu, uh, lai CVD būtu sadalīts divās juridiskās personās, tā lai varētu nodrošināt banku pakāpojumus, un šeit mēs varētu drīzāk izmantot vienotā tirgus uh, mm, uh, sistēmu, nevis ļaut dalību valstīm nepiedalīties. Manuprāt, ja nebūs pietiekami daudz, daudz drošības pasākumu, tad šeit varētu rast, rasties risks sistēmisks risks. Un es to saku, ņemot vērā mūsu vēlmi um, nodrošināt pietiekam labu sistēmu, lai nebūtu atkāpes vajadzības. Runājot par likviditātes riskiem, un par to jau ir runāts, par to jau ir runāts gan ar tiem speciālistiem, ar ko es esmu tikusies, gan arī citur. Esmu runājusi arī ar investīciju uh, bankām, Eh, par uh, likviditātes problēmām. Tātad finansu institūcijas, kas sniedz likviditātes uh, pakāpojumus, tad šajā brīdī uh, notiek, ja šajā brīdī viņi sniedz šo pakāpojumu, tad viņu reputācija arī tiek apšaubīta. Es neesmu pārliecināta, ka komisija pareizi iekļāva šeit šo informāciju, vai pietiek ar to, ka ir uh, divas juridiskās personas, vai būtu pareizi veidot šo tādu īpašu institūciju, bet esmu ļoti gandarīta par sadarbību ar ēnu referentiem, par to, kā mēs varētu uzlabot šo situāciju tā, lai iekšējā tirgus kontekstā mēs varētu virzīties uz priekšu. Mums ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem attiecībā uz CVD, tā, lai varētu, tā, lai varētu to panākt. Norēķini ir jau pēdējais posms tirzniecībā, un kā ar visām infrastruktūras, tirgus infrastruktūras posmiem ir nepieciešams nodrošināt stabilitāti Eiropas Savienības sistēmā, bet te pašā laikā mēs vēlamies veicināt konkurenci, inovācijas un ir jābūt normatīvajiem aktiem, tā, lai uh, uzņēmumi gribētu tirgoties un uh, piedalīties šajā tirgu. Lielas paldies! Ēnu referenti, vai kāds gribētu izteikties, un tad ēnu referenti noteikti, un varbūt vēl kāds, jo man ir nepieciešams sarēķināt laiku. Tātad jūs esat ēnu referenti, līdz ar to jūs runāsiet noteikti. Tātad vispirms tautas partijas vārdā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! es gribētu pateikties Kejai Svinbornai. Viņa jau daudz runājas ar mums iepriekšējās nedēļās par to, un daudzi aspekti, ko viņa pieminēja, te pilnībā varu piekrist. Skaidrs. Un es domāju, ka ne jau tikai šajā normatīvajā aktā mēs runājam par drošību iekšējā tirgu. Uh, Ja ir lielāka drošība, tad ir arī lielāka interese par iekšējo tirgu, un tad būs arī lielāka konkurence. It īpaši, ja mēs runājam par tirgu, kas de facto daudzos gadījumos ir uh, monopolizēts. Un šobrīd iekšējais tirgus darbojas pilnīgi tikai dažās jomās, un tāpēc komisija ir teikusi, ka ir nepieciešams nodrošināt labāku konkurenci, un es ļoti pozitīvi raugos uz to. Tas, ko teica Kies Vinbornā, un es varu arī dažus no šiem punktiem atbalstīt, es varu pilnībā piekrist tam, ko viņa teica par uh, norēķinu cikliem. Šeit komisijas priekšlikums kopumā labs, taču te, te pašā laikā ir ļoti uh, pareizi, ja mēs izskatām, izskatām īpaši situācijas, piemēram, MVU, tā lai šeit būtu garāks periods vai arī kādas cita veida izņēmums vai cita veida noteikumi, tā lai MVU arī varētu piedalīties šajā sistēmā, tā lai viņi akciju tirgu varētu vieglāk darboties. Runājot par uzraudzību, te ir divi momenti, ko gribētu pieminēt. Es domāju, ka tiešām ir prātīgi piedomāt pie komisijas priekšlikuma uzraudzības jomā. Runājot par dažādu CVD savstarpējo sadarbību, varbūt viņu priekšlikums ir pārāk bio, birokrātisks, jo daudzos gadījumos saikne ir ļoti standartizēta, un tāpēc arī saikne starp dažādiem CVD ir ļoti svarīgi, lai šīs saiknes tiktu nodrošinātas bez nepieciešamības ex ante uh, atļauja. Varētu pat uh, panākt uh, iekšējā tirgus mehānismu bremzēšanu ar šādu priekšlikumu. Kāpēc komisija šeit piedāvā, lai CVD varētu Uh, varētu saņemt tādu īpašu atļauju. Tātad, ja atļauja ir saņemta, tad, tad pēc būtības viņi var strādāt visās trīs jomās, tajos trīs uzdevumos, kas parasti tiek atvēlēti depozitāriem. Par uh, centrālu jautājumu un par politisko jautājumu šajā jomā ir tas, uh, cik lielā mērā CVD varētu saņemt banku licences. Manuprāt, šobrīd uh, piecām, eh, pieciem CVD Eiropā ir banku licences. Un palielinoties aktivitātei iekšējā tirgu un pārrobežu darījumu skaita palielināšanas gadījumā arī varbūt būtu nepieciešamība tādā ierobežotā apjomā nodrošināt arī banku, banku pakalpojumus uh, Es tiešām teiktu, ka šāda vajadzība palielināsies, nevis samazināsies. Komisija šeit piedāvā īpašu regulējumu, izņēmuma kārtas regulējumu, bet labāk būtu, lai būtu noteikumi, kas ir visiem, kas piedāvā visiem vienādus spēles noteikumus, lai nebūtu tā, ka ir daži CVD, kur ir izdevīgākā situācija, un citi savukārt, kur ir sliktākā situācija. Tad varbūt būtu labāk pieņemt tādu regulējumu, lai CVD banku pakalpojums, ja sniegtu, tad tikai ļoti ierobežotā apjomā. Jautājums ir par to, kā citi tirgus dalībnieki, eh, eh, tādi, kas nav CVD, varētu darboties eh, šajā tirgo. Tātad cenāk, ka šis ir pasākums, ko dara CVD ekskluzīvi, tad kā ir ar citiem? piemēram, vai bankas varētu šo darbu darīt. Manuprāt, šeit ir divas lietas, kas ir savstarpēji saistītas. Jo, ja CVD ir aizliegts saņemt bankas licenci, re, respektīvi paspēlēties banku, tad uh, vēlreiz atgādināšu, ka CVD nekadā gadījumā nav banka. Bet, ja mēs uh, no nu, otras puses aizliegsim bankai kļūt par CVD, tad, manuprāt, šeit būt, būs interešu līdzsvara trūkums. Un tad iekšējais tīgrus, tirgus drīzāk gribēs izmantot citus, nevis CVD. Un atkal runājot par drošību un kontrolas iespējām, mēs esam ieinteresēti tajā, lai vērtspapīra tirzniecība notiktu Eiropas Savienības kontrolētajā tirgu. Un tad jautājums par to, kā mēs to visu risināsim, kāda būs situācija. Mūsu mērķis, protams, lai iekšējā tirgu būtu līdzīgi noteikumi līdzīgiem pasākumiem. Nobeigumā vēlos teikt, ka uh, šeit um, mūsu referenti daudz vairāk ir runājusi par mm, par Eiropas vērtspapīra tirzniecības iestāde, pat vairāk nekā komisija to ir uzsvērusi. Uh, šī iestāde noteikti pilda svarīgus uzdevumus un jābūt pietiekamiem resursiem. Paldies! Gracias, eh, Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es eh, gribētos pateikties referentei par izsmeļošo detalizēto darbu. Un e, grozījumos tiek skatīti nozīmīgi um, aspekti. Šīs ir ļoti svarīgas institūcijas, lai varētu īstenot pārobežu investīcijas, bet ne tikai no investoru uh, viedokļa, bet uh, arī svarīgi ņemot vērā vērtspapīru tirgus interesi, lai tie būtu caurskatāmi un lai varētu darboties vienādos apstākļos. Trīs funkcijas, ko īsteno ir būtiskas to darbībai. Tāpat ir svarīgs aspekts, ar, kas ir kolaterālo e, darījumu tirgus. Es atbalstu to, ka ir nepieciešama likumdošana Eiropas līmenī, bet regulā netiek skatītas visas problēmas, ar kurām mēs saskaramies. Uh, Un ir eh, saistība šeit ar Target 2 security sistēmu, kas varbūt nevisai ir skaidra, tāpat arī ir vairāki temati neatrisināti, banku licencēšanas sistēma daļa. No vienas puses tas varētu eh, palielināt riskus, no otras puses skaidri jānorāda, ka Eh, šo, šīs institūcijas eh, eh, pienākumi ir atšķirīgi no bankas, un līdz ar to šeit nebūtu pie, netiktu jā, jāpieprasa bankas licence. Un arī jādomā par vēl citiem aspektiem. Es domāju, ka vienlīdzīgas izturēšanās as, aspekts eh, ir pareizs princips, pie kura mums jāpieturas. Manuprāt, vajadzētu garantēt eh, piekļuves eh, vienlīdzību, caurskatāmību gan pusēm, gan tirgū attiecībā uz īstenojamajām operācijām ir jānodrošo na, operāciju efektivitāti, īstenojot tās ar vismazākajām eh, izmaksām un riskiem. Un tas viss ar noteiktu drošības līmeni eh, klientiem, turētājiem un eh, banku institūcijām. Tajā pašā laikā skaidri jānorāda ka šīs ir institūcijas, kas ir jāpakļaut disciplīnai gan par uzraudzību runājot, gan attiecībā uz to um, pienākumu izpildi. Un ņemot vērā visu šos kritērijus, es tā kā šeit ir runa par tirgu infrastruktūrām, nevajadzētu Eh, paredzēt izņēmumus eh, rīkojumu izpildēji vai emisijām, eh, paredzot paziņojumus autorizāciju vietā, un tāpat ir jāparedz savstarpīguma princips. Savstarpīguma princips attiecībā uz juridisko režīmu, kas nodrošina šādu līdzvērtību. Šie ir aspekti, kas būtu mums jāpapriež tuvāko dienu laikā, tad, kad mēs runāsim par grozījumiem. Tā ir mana pirmā reakcija, un es gribētu apsveikt referenti par paveikto darbu, kas ir ļoti detalizēts, drosmīgs un izsmeļošs. Paldies! Thank you very much. Um, I'm the shadow on this Paldies, es esmu ēna referenti no Alda grupas šajā jautājumā, tāpēc es tagad došu vārdu pati sev. Paldies par jūsu ziņojumu, Kei. Domāju, ka jūs esat padarījusi mūsu darbu vieglāku, jo jūs esat ļoti visaptveroši uh, jautājumu izskatījusi, ir jomas, kurās man nekas nav piebilstams. Uh, jūs jau visu pateicāt. Klusēšana gan nenozīmē, ka es uh, neatgriezīšos pie komisijas pozīcijas un varbūt, ka es iesniegšu arī dažas grozījumus, lai norādītu uz to. Bet nekādā gadījumā netaisos apšaubīt jūsu veikumu. Uh, Sākšu ar banku licencēšanas jautājumu. Man šķiet, ka jūs ļoti precīzi pateicāt, ka pastāv, ka ir šeit pot, potenciāla sistēmiska kombinācija, un tas mums jāapzinās. Pastāv zināms risks, tāpēc ir nepieciešama pilnīga nodalīšana, un tāpēc piekrītu arī atkāpei Mums varbūt ne, neizdevās panākt vienošanos eh, visu mūsu starpā par šo delegāciju. Tad varbūt ir nepieciešams norā, norādīt, uz kuriem banku pakalpojumiem CRD attiecās. Kādas ir prasības konkrēti, un es domāju, ka mums nepieciešams arī kaut kādā veidā iesaistīt arī krīžu uh, risināšanu. glābšanu krīzes gadījumā. Man liekas, ka pirmajā gadījumā ir pareizi, ka jūs svītrojāt šo derogāciju, šo apkāpi, bet, lai tomēr būtu pilnīgi droši, es domāju, ka mums ir jānorāda konkrēti, ja šī derogācijas tāks stājas spēkā, tad tomēr būtu diezgan daudz nosacījumu, lai tas tā notiktu, un eh, diezgan spēcīgiem jābūt šiem nosacījumiem, kritērijiem, lai varētu šīs krīzes glābšanas mehānismas stāti, e, stāties spēkā. Runājot par šo internalizāciju, es nezinu, vai ar ikgadējām atskaitēm pietiek. Tā tad vai paies gads, un tad mēs kaut ko panāksim, kaut kādu atskaiti. Varbūt katreiz ceturksnī, varbūt tas būtu piemērotāk. Daži uzskata, ka būtu labi, ja šo uzra, uzraudzību varētu veikt uh, īsākā periodā, bet es negribētu šeit atkal pastāvēt uz kaut ko, kas ir pārāk smaga nasta. Bet varbūt jautājums vēl tomēr būtu pārunājams tālāk par ekvivalenci. Man te ir tāds dažādas sajūtas. No vienas puses esmu par šo jēdzienu, ka Attiecībā uz trešajām valstīm, ja mēs regulējam ķīdi, e, ķēdi un ja jums kāds e, posms ir jāizgriež, tad nav svarīgi, kur mēs izgriežam. Bet tāpat laikā arī jāsaprot, ka, ja mums ir šī savstarpējība, juridisks eh, spēks noteiktie kārtībai. So it, it's, it's looking, I think, as... Attiecībā uz MIFID arī mēs to esam panākuši. Jānodrošina, lai būtu konsekvence, bet te ir dažādi viedokļi. Es te domāju, vai mēs varētu uzdrīkstēties un tā vietā, lai vienkārši paļautos uz eh, likviditātes definīciju. Vai mēs varam runāt arī par nelikviditāti vai likviditātes trūkumu? It īpaši tad, ja runa par mazu tirgu vai eh, MVU, mums jau ir bijušas darbības pārtraukšanas uh, problēmas, jo ir mainījusies šotselinga īsās pārdošanas, īsās pozīcijas pārdošanas regulācija, un mēs negribētu šo situāciju vēl pasliktināt. Tā tad jāvēro, kas notiks. Un ja tā tas notiek, tirgus uh, lieluma dēļ mēs nedrīkstētu uzlikt tādas kā soda sankcijas, tāpēc jāskatās, ko mēs varētu izdomāt. Uh, varbūt par nelikviditātes vai likviditātes trūkumu kaut kādām pakāpēm mēs varētu runāt. Pārējais to jau jūs izskatījāt par dematerializāciju. Jūs ierosinājāt, ka to varētu darīt pat transferdienā. Nezinu, vai tas atbilstu T plus 2 standartizācijai. Tātad teorētiski es būtu jums piekristu, teikt, jā, labi. Uh, tas, kuram ir uh, daļa, viņš um, nāk un pārdod un tā tālāk. Ja tas radīs kavēšanos laika periodā, tad tas nebūtu pieņemams. Tāpēc es gribētu, lai jūs to vēl pārdomājat. Es nezinu, vai pārejas periods te būtu noderīgs. Varbūt tas varētu sākties konkrētajā dienā, bet tad eventuāli tam ir jābūt pirms eh, noteikti darījums. Tas laikam arī viss īsumā no manas puses, bet eh, principā esmu viensprāts ar jums vairākumā jautājumu. Un tagad došu nākamo, eh, nākamajam vārdu, kas ir Svens no zaļo grupas. Paldies, Kei! Paldies par jūsu ziņojumu. Piekrītam lielā mērā jūsu veiktajam darbam, un pirms es ķeros pie detaļām, gribētu norādīt, ka man šķiet mums ļoti rūpīgi vajadzētu uzraudzīt darījuma izmaksas Eiropā. Tās ir augstākas nekā, piemēram, mēs to redzam ASV korporatīvās darbības ietvaros. Protams, mums ir cits izējas punkts Eiropā, bet gal galā mēķim jābūt uh, samazināt šīs izmaksas. Un tāpēc būtu ļoti svarīgi uzmanīgi vērot šo ainu, jo darījumu izmaksu palielināšana nav sociāli pozitīva. Un mēs šobrīd esam procesā, cenšamies pārkāpt eh, tādiem vēsturiskiem šķēršļiem, barjerām, kas eh, šo tirgu fragmentē. Un eh, tas, protams, nenotiks vienas dienas laikā, ka šīs transakcijas izmaksas samazināsies, bet tām ir jāsamazinās tālāk, ķeroties pie detaļām. Uh, Arī mēs pozitīvi vērtējam komisijas uh, priekšlikumu. Uh, runājot par jūsu grozījumiem, mēs principā piekrītam, ka vajadzētu paredzēt labāku uh, elastību MVU izaugsmas tirgiem. Tāpat uzskatām, ka CVD varētu izmantot, un tāpēc arī pozitīvi vērtējam attiecīgās izmaiņas 16. apsvērumā un 39. pantā cīņā pret krāpniecību. Mēs tāpat uzskatām, ka būtu jāsaskaņo definīcijas ar MIFID, otrajā pantā tas būtu jādara, un tāpat arī mums patīk uh, doma par standartizētiem apstiprinājuma uh, ziņojumiem 6.1a pantā, un domājam, ka būtu noderīgi izstrādāt arī pantu 7.1 un uh, publicēt statistiku, tādus kopējos rādītājus par problēmu gadījumiem Tāpat arī esma pārskats par CVD būtu nepieciešams, un arī otrajā nodaļā, trīsā sadaļā būtu nepieciešams definēt uh, norēķinus un kāda dati ir nepieciešami, lai šie norēķini notiktu caur CVD drošām darījuma sistēmām. Tā tad vajadzētu runāt arī par šādu norēķinu eksternalizēšanu, tā lai tikai autorizēta CVD, kas pakļaujas šiem tiesību aktiem, varētu veikt šādas darbības. Tāpat mēs piekrītam, ka ir nepieciešams sniegt informāciju, ja CVD uh, ir būtiskās grūtībās, kā to palīdz 31. un 33. pants. Tāpat piekrītam arī uh, CVD pārbaudēm uz vietas, kam jānotiek vismaz reizi gadā. 31c pantā Jūs prasat, un mēs to atbalstam, informāciju par izmaksām un ieņēmumiem CVD pakalpojumu sniegšanai lietotājiem. Un 57.4e pantā jūs norādat, ka CVD būtu jāsta, jāspēj stāties pretī likviditātes nodrošinātāju radītajām problēmām, kas būtu, protams, ļoti noderīgi finanšu stabilitātei. 38.1 pantā jūs prasat, lai CVD varētu tikt galā ar uh, simultānu viena vai vairāku dalībnieku darbības uh, pārtraukšanu. 44.2. pantā jūs prasat, lai uzraugi varētu prasīt izmaiņas uh, CVD uh, sanācijas un glābšanas plānos, kāds paredzēts 52. pantā, Un tāpat jūs prasat arī, lai CVD varētu veikt citus pakalpojumus, un tam mēs varam piekrist. Mums ir zināmas eh, bāžas eh, četros punktos. Vairākos pantos jūs ierosinājāt, ka jautājumā par eh, vērts pie norēķinu sistēmām mēs dotu priekšroku tam, ka komisija, komisijas priekšlikumam kā tikai autorizēta CVD var Uh, darboties vērtspapīra norēķina sistēmās. Tas nozīmē, ka jūs uztraukumi par to, ka mēs mainītu pašreizējo praksi, ka to varētu risināt sekojoši. Būtu paredzami pārējais nosacījumi, kas ļauj ne CVD uh, norēķinu iestādēm organizēt savu darbību, lai tās varētu attiecīgi tikt kā uh, autorizētas kā CVD 44. A jaunajā apsvērumā mēs gribētu iekļaut šo uh, ierobežojumu attiecībā uz nodokļu iekasēšanu, jo mēs uzskatām, ka tā ir inf vērtīga informācija un valstī jābūt tiesībām izmantot šo informāciju. Mums pietiek jau problēma nodokļu iekasēšanā un eh, parlaments ir skaidri jau norādījis, ka ja mums ir šādas iestādes, tad es neredzu iemeslu, kāpēc valsts atsakās no pilnvarām un iespējas izmantot šo informāciju 7.2 pantā. Mēs nesaskatām pamatu, kāpēc tiek izslēgta repo vēl norēķina gadījumos, tāpēc mēs gribētu saņemt eh, kādu skaidrojumu, kāpēc, kas tam ir pamatā. Un 15. apsvērumā mēs uzdodam jautājumu, kāpēc saņēmēja puse var uh, pieprasīt procedūru, kāpēc procedūra nav automātiski, lai nodrošinātu norēķinu procedūru stabilitāti. Kā vienmēr ir prieks strādāt ar jums, Kei, un uh, mēs ceram, ka diskusija būs ļoti konstruktīva, un esmu pārliecināts, ka mēs radīsim ļoti labu risinājumu. Paldies par labu iesākumu, un, kā jau es teicu, uh, es ceru, ka mums būs patīkams darbs priekšā citiem kolēģiem. Paldies! Lūdzu, Jorgen Goja vārdā. Jā, paldies! Goe vārdā pagaidām mums vēl nav komentāru, bet mēs iesniegsim savus grozījumus. Paldies! Nobody else? Vēl kāds? Gribētu izteikties, tad um, lūdzu, Kei. Thank you very much. And... Paldies, un paldies arī visu, par visiem komentāriem. Nu, manuprāt, izskatās, ka varam vienoties par daudziem aspektiem, jo dokuments ir diezgan tehnisks Un man tiešām mani iepriecina tas, ka daudzi ir izlasījuši un sapratuši, jo jautājums, protams, ir sarežģīts un brīžiem tāds pasaules. Un tiešām ļoti jauki, kā arī citi man ir palīdzējuši un saprast un uzrakstīt labu tekstu. Manuprāt, jau tagad ir daudz aspekti, tad, kad es skatos uz savu ziņojumu, es jau pati tagad redzu, ko var uzlabot, un to mēs darīsim kopā ar referentiem tā, lai varētu uzlabot tekstu. Jo mūsu mērķis, protams, ir, lai būtu labs risinājums iekšējiem tirgum, un to mēs varēsim panākt, un es tiešām ceru, ka mēs uh, savā starpā arī varēsim viegli vienoties. Paldies! Jā, ļoti labi! Desmit minūtes esam atguvuši. Es zinu, ka nu jau uzklausīšana var sākties. Grozījums var iesniegt līdz 18. oktobrim, mēs izskatīsim 28. novembrī un ir paredzēts komitejā balsot 18. decembrī un plenārsēdē. Jo tur būs daudz trialogu, un ir paredzēts 2013. gada maijā, bet nu nekad jau nav zināms, varbūt eh, arī ātrāk tiksim galā. Liels paldies! Un tagad mums eh, tā kā ir paredzēts eh, ar paredzēt uzsākt mūsu uzklausīšanu. Mēs sāksim tieši precīzi 4.3 un tad, tad 5 minūtes mums tagad ir pārtraukums. Paldies! Right, thank you everybody. Well, we have filled up a bit in the last few minutes, so I was... Atsāksim darbu. Laiks ir pienācis. Es ar lielu prieku sveicu o, uh, mūsu trīs o, uh, viesus. Mums ir liels o, uh, lepnums par. Give maximum powers and. Mums ir liels prieks par visām šīm uzklausīšanām kas mums jau ir notikušas, un katrā ziņā mums ir liels prieks jūs redzēt mūsu vidū. Vispirms eh, Maierkungs eh, mums pastāstīs, viņam būs 8 minūtes laika, viņš mums pastāstīs par eh, kopīgās komitejas darbu, un tad runās par esmu arī, un tad Andrija un Gabriels, un katrs runās 5 minūtes par Eiropas banku iestādi un Eiropas apdrošināšanas narodpensija iestāde. Un pēc tam būs jautājumi. Tātad, Stīven, Maier, jums pirmiem vārds. Thank you very much, uh, Sharon. Thank you. Paldies, priekšsādātāji. Uh, cienījamie uh, ekon komitejas uh, dalībnieki. Kopīgās komitejas misija ir darboties kā formam, kur uh, uh, es uh, cieši sadarbojos un uh, nodrošinu cross uh, pārsektoru konsekvences dažādās jomās. 3, 3S darba rezultātā mēs esam panākuši tādu līmeni, kad mēs varam nodrošināt kopīgās komitejas un iestāžu viedokļu vienotību. Eiropas uzraudzības aģentūrām ir Eh, darbinieki, kas nodrošina spēju veikt eh, šos uzdevumus un izpildīt mērķus. Kopējās komitejas darba programmā ir eh, četras apakškomitejas un pavisam īsi pastāstīšu par to darbu. Ir apakškomiteja, kas nodarbojas ar informācijas un datu uh, sadalīšanu starp uzraudzības uh, iestādēm. Tiek izvērtēti galvenie riska punkti, un šos datus izmanto EFC patērētāja aizsardzība un inovācijas. Tāda ir otra apakškomiteja. Un komisija 2012. gadā jau nāca klajā ar ierosinājumiem attiecībā uz prips produktiem. Darbs tiek veikts pie tādiem jautājumiem, kā sūdzības un uh, patēriņa tendences. Patērētāju konglomerātu apakškomiteja ir aicinājusi komisiju sniegt uh, ieteikums par konglomerātu direktīvu ziņojums attiecīgi tika iesniegts un galīgās konsultācijas komisija veiks šī gada beigās. Papildus apakškomiteju darbam notiek kopieskās komitejas regulārs sanāksmes, kas nodrošina informāciju par attīstībām tirgu sektoros un par dažādu tendenču, dažādajām ietekmēm. Kopīgā komiteja ļoti elastīgi darbojas un tās priekšsēd, to priekšsēdētāji tieks ārpus arī regulārajām sanāksmēm ikdienā, kad notiek kāds negatīvs tirgus tendences. Un beigās gribētu norādīt, ka Laibor un uh, Juraibor uh, gadījumos tika ierosināts runāt par atsaucas, par references likmēm. Kopējā komiteja ir sākusi darboties pirmkārt, lai veicinātu dalībvalstu līmenī izmeklēšanas attiecībā uz Eiroboru, lai izmeklētu un izskatītu šo sistēmu, lai noteiktu likmi noteikšanas principus. Otrām kārtām tiek veidots vadlīnijas tirgus dalībniekiem, vēršot uzmanību uz caurskatāmību, interešu konfliktu risināšanu un kontroli. Šis darbs papildinās Eiropas komisijas paredzēto darbu šajā jomā. Tagad pāriešu pie esma darbības. Darbs tiek koncentrēts piecās jomās. Pirmām kārtām Uh, Eiropas Savienības vienotais regulējums. Kopš 2011. gada septembra mēs esam izstrādājuši 51 uh, regulācijas priekšlikumu un sešus vadlīniju kopums tādās jomās kā kredītreitinga aģentūras, uh, īsās pozīcijas pārdošana, augsts frekvences pārdošana. Es gribētu minēt šeit uh, tehniskos standartus, kas tika izstrādāti ESMA. Parasti līdz šī mēneša beigām izstrādāt galīgos standartus, lai izpildītu Eiropas Savienības uh, mērķus un no, izstrādāt uh, noteikumus derivātu tirgiem līdz 2017. gada janvārim. Veicot šos uzdevumus, esmu nodrošinājusi, lai visas attiecīgās iesaistītās puses varētu sniegt uh, ieguldījumu mūsu politikas veidošanā, atvērtu konsultāciju uh, ietvaros, iesaistot dažādas uh, asociācijas, investorus, uh, tirgus dalībniekus, un lai tiktu tātad ņemts vērā dažādas intereses, lai nodrošinātu šī vienotā regulējušo kopumu īstenošanu, esmu ir ierosinājusi uzraudzības konverģenci, piemēram, iz, izstrādājot atzinumus dažādos uh, jautājumos Nodrošinot šo uzraudzības konverģenci, esmu ir aktīvi iesaistījusies starptautiskā līmeņa darbā, piemēram, līdzdarbojoties starptautiskā koordinācijā, noslēdzot arī sapratnes memorandu par kredītveitinga aģentūru uzraudzību, otrām kārtām finanšu stabilitāte un krīžu pārvaldību. ESMA strādā pie finanšu stabilitātes, tur ir vairāki projekti un riska ziņojumi. Runājot par regulāro riska ziņošanu, esam uh, izstrādājuši ziņojums par risku un pakļautību riskam. Complex retail products, the CDS market. Tāpat izstrādāt ziņojumu par CVD tirgiem Eiropā. Tāpat es gribētu runāt par esmas koordinācijas darbu un par negatīvām tirgus tendencēm. Esmas uzraudzības valde vasarā pārunāja to, kā ir būtiski pasliktinājušies tirgus apstākļi Eiropā. Nolūks nu, bija apmainīties informācijā par uh, tirgus attīstības tendencēm Eiropā, par notikumiem, tā tad uh, un attiecīgi, lai nacionālās iestādes rēģētu un izvērtētu, kur un kāda koordinācija ir nepieciešama. Tālāk par investoru aizsardzību. ESMA ir stiprinājusi Eiropas uh, investoru aizsardzības uh, ietvaru 2012. gada jūlijā tika publicētas divas vadlīnijas investoru aizsardzībai. Vienas vadlīnijas par MIFID un otras par investīcijām, investīciju firmu prasībām, lai nodrošinātu atbilstību. Tāpat jūlijā mēs arī publicējām vadlīnijas par ETFS un citiem UCITS jautājumiem, kas ir uh, veik, vērsti uz investoru aizsardzību un lai harmonizētu regulējošo praksi. Uh, un nodrošināt kvalitatīvu informāciju, ko sniedz UCITS fondi investoriem. Šonadēļ esmu ir uzsākus konsultācijas par uh, vadlīnijām par atalgojumu, nosakot pienākums investīciju firmām darboties godīgi un profesionāli, atbilstoši labākajām savu klientu interesēm. Visbeidzot, esmu arī darbojas, lai izsniegtu brīdinājumus. 2011. gada decembrī esmu izdeva brīdinājumu par ārvalstu valūtu tirzniecību un Šogad ir izsniegts brīdinājums par internetu izmantošanu investīciju nolūkos, tāpēc tiek sasaukt, saņemts vairākas sūdzības. Kredītreitinga aģentūra uzraudzība. Šis ir pirmais gads, kad esmu izmantojis savas uzraudzības pilnvars attiecībā uz kredītreitinga aģentūrām, un 17 kredītreitinga aģentūras ir reģistrēts ESMā un ir saņemti jauni pieteikumi reģistrācijai. Savā uzraudzības darbā ESMA ir veikusi divas pārbaudas uz vietām, trīs eh, lielākajās eh, struktūrās. Pirmkārt, pirmā pārbauda bija 2011. gada decembrī, rezultāts publicējām eh, martā, otrā pārbaudas vietas notika šī mēneša sākumā marta ziņojumā, tika konstatēti vairāk trūkumi un kur iespējami uzlabojumi. Un esmu tagad seko šiem riska mazināšanas plāniem katrai atsevišķai kredīta reitinga aģentūrai. Uh, Šomēnes notika otrs eh, pārbaužu rauns, tagad mēs izskatām eh, gūtos eh, pierādījumus un rezultātus. Kā to prasa CR, CRR regula pār uzraudzības funkcijām, ESMA ir noteikusi, ka ilgtermiņa informācija par reitingiem ir jādara pieejama sabiedrībai. Un visbeidzot, esmas uh, organizācijas attīstība. Papildus uzraudzības darbam esma ir ja daudz laika veltījis šogad arī savai iekšējai organizācijai. Mums bija 45 darbinieki 2011. gada septembrī, un tagad mums ir apmēram 100 darbinieki paredzēti līdz šī gada beigām, un mums ir prieks par mūsu darbiniekiem. Un visbeidzot, Ekon komiteja izstrādāja atzinumu par Eiropas Savienības budžetu un attiecībā arī uz uh, ESA uh, uzraudzības iestāžu finansējumu. Un, uh, jāsaka, mums ir jāatkāpjas no šī nacionālā līmeņa finansējums, jānodrošina ilgspējīgs finansējums ESMAI, balstoties vai nu no simtprocentīgi uz Eiropas Savienības finansējumu uh, un uh, arī nozars devumu, vai arī kombinējot abus šos finansējuma veidus. Paldies! Uh, paldies! Un tagad lūdzu Eiropas eh, Banku uzraudzības iestādi lūdzu Andrē. Paldies priekšsēdētāji, komitejas deputāti. Un Vēlos teikt, ka tagad eh, krīze ļoti nopietni ir ietekmējusi gan iekšēju tirgus, gan arī banku sektoru. Tagad eh, sadarbībā starp bankām un arī to sastarpējā atkarība ir kļuvusi ar viena redzamākā, un dažās valstīs depozīti ir pakļauti ļoti nopietnam riskam. Un tas nozīmē arī to, ka varbūt uh, finansējums bankām un investīcijas ir kļuvušas ar vien ierobežotākas, un nākotnē tas var ietekmēt arī darba vietu radīšanu. Sākot ar 2011. gada otro daļu, Eiropas uh, Banku uzraudzības iestāde gribētu uzlabot situāciju un piedāvājusi trīs veidus. Pirmkārt, uzlabojot banku kapitālu, stiprinot to, lai varētu izmantot saikni ar reālu ekonomiku. Otrakārt, Eiropas investīcijās, e, lai uzlabotu banku finansējumu. Un treškārt ir nepieciešami konkrēti pasākumi, lai varētu mazināt uh, valstu budžeta uh, krīzi. Mēs kā uzraugi strādājam pie uh, dažādām intervencijām, intervencijām un tā, lai varētu uh, nodrošināt eh, mm, eh, izturību, un mums 2011. gadā bija tā saucamais stresa tests un rekomendācija par rekapitalizāciju, ko mēs esam izsnieguši iepriekšējā gada otrajā daļā, un jau, jau ir uh, panākts uh, labs rezultāts, uh, pāri pa 190 miljārdiem eiro, uh, kas arī atbilst uh, Starptautiskā valūta fonda rekomendācijām. Attiecībā uz Grieķijas un Spānijas bankām mēs esam snieguši uh, pietiekam lielu atbalstu. Tagad pagaidām neesam mēs uh, sasnieguši risinājumu attiecībā uz to, ka banka samazināja savus kredītus, ir tīpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem. Mūsu uzraudzības kolēģi plāno uh, darīt visu, lai mm, kapitāla prasību uh, izmaiņas neietekmētu individus. Eiropas uzraudzības iestāde dara visu, lai uh, bankas tagad izmantotu kapitāla un uh, aktīvu, mm, konservatīvu un konsekventu uh, vērtēšanas sistēmu. Eiropas centrālā banka un uh, Eiropas valstu centrālās bankas uh, spēlē centrālo lomu, lai varētu nodrošināt atkal stabilitāti Eiropas banku sektora. Banku savienība uh, ietekmēs arī e Eiropas banku uzraudzības iestāde, jo uh, tā plāno pilnībā pieturēties pie vienotiem noteikumiem. Uh, E, izveidot tā saucamo vienotu uzraudzības grāmatu, kas ļauj novērtēt vienotā veidā riskus un attiecīgi veikt korektīvus pasākumus. Mēs runājam arī par uh, riska polarizāciju Eiropas, uh, um, Eiropas iekšējā tirgū, tīpaši runājot par Eirozonu un valstīm, kas ir ārpus Eirozonas, un par to, kā var izmantot uh, kopīgo noteikumu normas Eiropas Banku uzraudzības iestādē, plāno tagad strādāt pie šīs kopīgās grāmatas, it īpaši ņemot vērā darbu pie direktīvas par CRD4 CRR mehānisma. Mēs arī strādājam tagad pie kapitāla prasībām attiecībā uz aizdevumiem MVU. Un es ceru, ka eh, šeit mēs arī ar jums varēsim daudz dis eh, diskutēt Manuprāt, mēs esam ar šo komiteju uh, izveidojuši labu sadarbības metodi konsultāciju periodā. Šādā veidā mēs varam izveidot standartu projektu tad, kad būsim saņēmuši ziņojumu galīgo versiju. Mūsu mērķis ir saistīts ar to, lai visi politikas veidotāji paliktu pie tā, uh, ko esam apņēmušies, respektīvi, lai tiktu ievērot startautiskie standarti. Ļoti svarīgi, lai val, lai bankas, kas darbojas dažādās kultūrās un dažādos tirgos, tomēr izmantotu vispārīgos principus, piemēram, samērīguma princips. Ir ļoti svarīgi, lai banku likviditāte tiktu uh, vērtēta pēc vienotiem standartiem un noteikumiem. Tagad mums ir uh, ļoti nopietnas spiediens, jo ir nepieciešams risināt uh, tirgus uh, situāciju, uh, Tas izpaužas tajā, ka mēs savus uzdevumus veicam, ņemot vērā arī patērētāja aizsardzības prasības. Mēs saprotam, ka parlaments saprot šādas vajadzības un plāno arī strādāt pie šiem jautājumiem, un tīpaši pēdējā laika manipulācijas pasākumi nav veicinājuši patērētāju uzticību. Mēs plānojam, ka uh, būs arī hipotekāro kredītu vadlīnijas un citu, uh, uh, citu produktu vadlīnijas. Mēs plānojam samazināt, uh, samazināt arī risku, kas ir saistīts ar dažiem inovatīviem produktiem. Kā Stīvens, piemēram, teica, kopējā komitejā mēs strādājam diezgan daudz. Nobeigumā runāšu par resursiem un nerunāšu par to, ko jau pieminēja Stīvens, vienkārši gribēju teikt, ka ka mēs, ka mums tiek runāts par resursiem, ka resursi būs nemainīgi, bet īstenībā tagad mums ir diezgan liels spiediens tādēļ, ka ir krīze un ir nepieciešams pātrināt procesus pēc iespējas lielākā mērā. Liels paldies, un tagad lūdzu Gabrielu. Uh, paldies, priekšsēdētāji, godējumie deputāti, šajā periodā mēs esam pieņēmuši darbā jaunu personu, strādājuši pie jauniem noteikumiem, procedūrām un, un tā tālāk, bet neraugoties uz to visu. Mēs esam strādājuši pie visaptroša eh, plāna eh, šajā regulā, un es runāšu par piecām jomām. Regulatīvā joma pirmkārt. Mēs eh, koncentrējamies uz praktiskā darba uh, jomām. Mēs esam strādājuši pie 55 dažādām vadlīnijām, standartiem, lai mēs varētu būt gatavi solvenciju divu sākšanai. Tā, tāpat arī esam strādājuši pie tehniskas analīzes un apsprieduši e, e, dažādus a, aspektus. Runājot par da, arotpensijām, e, pēc e, konsultācijām ar sabiedrību esam ieteikuši visaptvarošu risku izvērtēšanu attiecībā uz pensiju fondu specifiku un piedāvājot stiprināt caurskatāmību pensiju eh, fondu locekļiem, lai varētu izveidot pamat informācijas dokumentus. Otrkārt, par uzraudzību runājot, Eiropā ir Eh, panākusi koordinātu, koordinātu pieju no mūsu dalībnieku puses finanšu krīzes apstākļos. Tiek uzraudzītas tādas jomas kā ekspozīcija banku riskiem, likvid, eh, likviditāte un kas eh, skaidrs naudas plūsmas attīstība, kā arī apdrošinātāju iespējas risināt nopietnas izmaiņas E, finanšu pamatlīdzekļu vērtībās. Tāpat tiek sagatavots vislabākās prakses visās uzraudzības jomās. Un šī rokas grāmata e, palīdzēs e, nozīmīgāku uzraudzības ieviešanu. Tālāk, treškārt, runājot par patērētāju aizsardzību patērētāja aizsardzība ir viena no Eiropas strateģiskajām prioritātēm un šeit tiek atvēlēt nozīmīgi resursi mūsu organizatoriskajā struktūrā. Esmu gandrīz par to, ka pirmā sejopas vadlīnijas bija mūsu pašvadlīnija, un tās tika sagatavotas eh, patērētāju aizsardzības jomā, kas palīdzēja aizpildīt ievērojamu plaisu Eiropas Savienības līmenī. Tāpat arī mēs sagatavojam labas prakses ziņojumu, uh, kurā tiek identificētas eh, tas, kā mūsu patērētāju intereses varētu tikt aizsargāts vislabākajā veidā. Atzīstot to, cik uh, Mūsu stratēģija ir nozīmīga patērētāju aizsardzībā. Decembrī mēs organizēsim mūsu otro patērētāju aizsardzības dienu, kur mēs šos jautājumus skaidrosim sīkāk un norādīsim eh, prioritātes un stratēģijas. Ceturtkārt, runājot par finanšu stabilitāti, mēs esam strādājuši šajā jomā, lai varētu attīstīt mūsu risku izvērtēšanas tabulu ar iekļautiem rādītājiem, lai varētu izvērtēt risku attīstību attīstību Eiropas apdrošināšanas tirgu. Tāpat arī mēs esam īstenojuši stres testus visā Eiropas mērogi, eh, lai varētu eh, izvērtēt, kā šī eh, nozara varētu tikt ietekmēta dažādos apstākļos. Piektkārt par starptautiskajām attiecībām. Mēs esam strādājuši ar trešajām valstīm saistībā ar Solvenciju 2, tāpat arī mēs esam strādājuši pie projektiem, kas identificē galvenos eh, kopīgos un atšķirīgos punktus regulatīvajos un uzraudzības eh, režīmos Eiropas Savienībā un Savienotajās valstīs. Ļoti nozīmīga bija mūsu divu galveno grupu iesaistīšanās apdrošinātāju un arodpensiju eh, grupas iesaistīšanās. No, ir notikušas viedokļu apmaiņas, kas ir ļoti būtiskas mūsu darbā. Par budžetu un resursiem runājot. Pirmkārt, kā jau kolēģis acīs, gribu pateikties parlamentam par iesaistīšanos un paustiem atzinumiem. Es gribu paust uh, savu pateicību par atbalstu šajā darbā. Ir ārkārtīgi būtiski tas, ka pašreizējās krīzes ietvaros mums ir eh, šāds atbalsts. Tāpat arī mēs esam pārliecināti, ka eh, tiks nodrošināt ļoti pienācīgi gan finansiāli, gan cilvēku resursi. Un šajā sakarā gribu nosaukt vienu būtisku elementu. Mēs aizvien saskaramies ar lielākām e, grūtībām, lai e, pieņemtu darbā pieredzējuši personālu. To atzina gan arī komisijas iekšējais audits dienests. Mūsuprāt, mums vajadzētu elastīgāk piemērot komisijas noteikums. Un es gribētu pievērst jūsu uzmanību šajā sakarā, kā jau es pieminēju pirmīt pagājušajā gadā. Es domāju, ka uh, Noslēgumā jāpiemin divas lietas. Pirmkārt, runājot par patērētāju aizsardzību. Es domāju, ka ļoti nozīmīgi ir domāju, ka būtiski ņemt vērā 9. pantā norādītās pilnvaras otrkārt par pensijām. E, mēs strādājam pie otrā pīlāra, tomēr Eiropas Savienības darba kārtības ieviešana Eh, nozīmē ievērojamu eh, trešā pīlāra pensiju regulējumu. Attiecīgi, Eiropas eh, mandāts ir jāpaplašina uz šīm trešā pīlāra pensijām, un to arī iesaka mūsu darba grupa savā Baltijā grāmatā. Esmu pārliecināts, ka Eiropas parlaments turpinās atbalstīt ESAS, un mēs tiešām strādājam Eiropas nākotnē. Paldies par atbalstu. To, uh... Paldies! Es saprotu, ka nav viegli visu izteikt dažās minūtēs un noteikti deputāti uzdos eh, jautājumus un tad attiecīgi varēsiet varbūt izteikties par tiem aspektiem, par kuriem eh, vēl nebija iespējams runāt, bet, nu, ja viņi neuzdod jautājumu, tad runājiet par to pašu. Un tagad eh, sāksim ar koordinatoriem un pēc tam būs attiecīgi arī brīvais mikrofons. Un Koordinatori jau ir iekļauti. Anne Podimāta, Skinera kungs, Tražeka, Viki Forda un Ludvigsenes kundze. Vai ir vēl kāds, kas gribētu runāt? Lin? Vēl kāds? Nu labi. Ļoti labi. Tad lūdzu, Žanpol. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es jau no sākuma sacīju, ka es neuzdošu jautājumus gribēju abiem, visiem trim priekšsēdētājiem sacīt, ka mēs augstu vērtējam viņu paveikto darbu un mēs lieliski apzināmies to, cik viņiem grūti ir e, ņemt vērā pienācīgus un izmantot pienācīgus resursus gan finansiāli, gan cilvēki, bet gribu sacīt tad, kad tika apspriests Eiropas uzraudzības iestādes parlaments, atbalstīja doma par neatkarīgām eh, struktūrām, kuru rīcībā būtu līdzekļi un kompetences. Dalība valstis eh, tikai nedaudz piekāpā šiem jautājumiem. Un šodien mēs saskaramies ar situāciju, kad mēs, eh, kādu mēs piedāvājam jau pirms pāris gadiem. Un es jau to sacīju Strasbūras plenārsēdē Mišelam Barņē, ka šīs sarunas ir visu bīstamo punktu um, koncentrācija, jo ja mēs eh, neradīsim iespēju at, pār, eh, atrisināt nacionālās intereses īstermiņā, tad mēs atņemsim ticamību Eiropai, kas šajā brīdī būtu visai nopietni. Runājot par tautas partiju, mēs atbalstīsim. Un arī to mēs parādījām budžeta balsojumā, mēs atbalstīsim jūsu aģentūru e, atbalstu. Un es domāju, ka labi ir jāsaprot tas, ka jūs rīkojat e, sev piešķirto pilnvaru ietvaros un kamēr jums kādas pilnvaras nav piešķirtas, jūs šādas kompetences īstenot nevarat. Un arī parlamenta cīņa ir taiskaitā jūsu cīņa, jo mūsu griba, mūsu interesi ir tas, lai uzraudzības aģentūras būtu ar un varētu izcenot sev piešķirto lomu, un lai nevarētu būt par grēkāžiem tad, kad eh, notiek tā vai cita operācija, un atkal tiek sacīt, lūk, aģentūra nav paveikusi savu darbu, lai gan patiesībā tai nebija juridiskās kompetences, un tiek eh, eh, uzspiests kāds pienākums tam, kurš nevar ar to tikt E, galā. Katrā ziņā jūs varat rēķināties ar mūsu atbalstu. Paldies! Paldies, kā jau jūs teicāt, tas nebija jautājums. Man šķiet, ka es tūliņ varu dot vārdu Elīsei. Muito obrigada pela presença de todos. U... Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, priekšsēdētāji! Jau kolēģis sacīja visu, ko es vēlos. Daudz, daudz no tā, ko gribēju sacīt, un koncentrēšos uz trim jautājumiem. Pirmais no tiem jūs pielikāt milzīgus pūliņus, lai varētu um, harmonizēt uh, standartus un tehniskos normatīvus. Tas darbojas um, piemērojuma uh, fāzē un. Tas ir jāieļauj praksē. Tālāk otrais jautājums Ejopā. Eiropas banka uzraudzīs bankas, bet nevis apdrošinātājs. Kā e, tiks garantēts tas, lai banku un e, apdrošinātāju uzraudzība būtu koherenta? E, trešais jautājums Eiropas banku administrācijai. Kādā veidā jūs sakārtosiet jautājumus saistībā ar banku savienību un uh, par eh, stresa pārbaudēm, kas bija pirmais etaps, pirmais tēls. Es gribētu zināt, kāds ir EBA viedoklis par šo jautājumu un ko varētu uzlabot, lai varētu būt labāks rezultāts. We'll every... Vēl kāds gribētu izteikties, tad varbūt varētu, jā, varbūt varētu vēl dažus jautājumus uzdot un tad attiecīgi pēc tam varēsiet atbildēt. Silvija, vai Vuls vai vēl kāds? Lūdzu, Silvi. Ļoti īsi. Paldies, ka esat eh, ko mūsu sanāksmē šodien, un es gribēju uzdot dažs jautājums jau ko, par to, ko jautāja Elīza, bet kā jūsu prāts ir, kāds ir jaunais priekšlikums attiecībā uz jūsu darbu, piemēram, eh, banku un apdrošinātāju apvienojumu sadarbību ar centrālo banku? Es domāju, ka parlamentā ir jāmēģina mazliet nomierināt diskusijas un saprast, ko tad tas īsti nozīmē un ko var eh, mainīt. Mēs esam atbalstījuši vairāk uzraudzības, bet man šķiet, ka eh, šis dalījums notiks starp EBA un Centrālo banku, lai pārliecinātu tās valstis, kuras vēl aizvien nav eirozonā. Un ja jūs varētu Eh, uzsvērt vēlreiz to, ka šajā etapā būs nepieciešama jūsu pieredze, varbūt eh, es vēlreiz varētu jūs uzrunāt, tāpēc, ka ir viegli lietas ieskicēt, bet pēc tam, kas tad notiks ar tām bankām, kas atrodas Eirozonā un ārpus Eirozonas. Paldies! Okay, I'll take one more, so... Vēl viens. Lūdzu, tad Svens varbūt. Vai Keja vai Svens, kurš no jums? Lūdzu, Keja. Jā, paldies. Nu, tad es saprotu, ka esmē būs diezgan daudz jāatbild, jo mūs interesē banku darbs. Un man tiešām, manuprāt, esma vadlīnijas nacionālām kompetentām iestādēm attiecībā uz tirgus uzraudzības pasākumiem. Daudzos gadījumos šīs vadlīnijas ir ļoti labas, ļoti detalizēta, ļoti labi, un nacionālās iestādes var labi darboties. Runājot par otro līmeni, notiek diskusijas, piemēram, par miru, un uh, jau diezgan tuvu ir tas brīdis, kad viss ir jānodot. Mēs esam uh, likumdevējs, un uh, mēs pārbaudījām jūs tehnisko standartus, tos standartus, ko jūs piedāvājat attiecībā uz īstenošanas pasākumiem pirmajā līmenī. Kā, kāds jūsuprāt būs process? kā mēs būsim likumdevējs arī šajā dialogā, nevis vienkārši ieinteresētā puse. Un uh, vasarā mēs uh, sarakstījāmies, un tur mēs bijām norādīti vienkārši kā ieinteresēta persona. Īstenībā tā tas nav. Vēl viens aspekts ir, kā ir ar jūsu paļāvību, vai jūs domājat, ka uh, padome un uh, pārējie pieņems jūsu tehnisko standartus. Lielas paldies! Nu, tad varbūt labāk daram tā, ka pieturamies pie, pie saraksta, tad pie kārtības, un es man tieši Andrejai daudz ko atbildēju, tad jau lūdzu. Jā, paldies! Paldies par uzdotajiem jautājumiem. Pirmkārt, atbildēšu Ferera kundzes uzdotajiem jautājumiem par to, kā tad ir ar tehniskajiem standartiem, kā šis darbs iet uz priekšu. Un ko jūs noteikti varat redzēt mūsu iepriekšējo gadu rezultātos, mūsu darbā mēs ļoti nopietni strādājam pie šo kopīgo noteikumu grāmatas, un tas ir ļoti loģisks darba turpinājums, ņemot vērā mūsu regulatīvos pasākumus, un ja mums būs arī pietiekami resursi, tā lai varētu turpināt uh, citus darbus, tad skaidrs, ka šobrīd mūsu, uh, mūsu darbs šobrīd norit tieši kopīgās grāmatas uh, gaismā, var teikt, bet skaidrs, ka tas nav vienīgais projekts, būs jāstrādā arī pie citiem. Un es teiktu, ka šobrīd lietas notiek tiešām labā kārtībā, un, no, piemēram, runāt par konsekvences aspektiem, uh, pie mums vēl būs nepieciešams strādāt, tad, kad būs tehnis, būsim tehnisko standarts un vadlīnijas izstrādājuši. Kas ir ārkārtīgi svarīgi, ir, lai mēs pieturētos pie 12 mēnešu laika attiecībā uz tehniskajiem standartiem. Manuprāt, bija kāda 5-7 mēneši attiecībā no instrumenta, bet mums tas nav viegli, mums kā esmai. Bet ir svarīgi, lai tirgus dalībnieki piedalītos šajos procesos Un tāda arī standarti uh, tiek vairāk akceptēti, un tāpēc arī nelos jūs aicināt, un manuprāt, šeit mēs virzamies pareizajā virzienā, un varējām to redzēt arī iepriekšējos uh, ieteikumos, uh, varbūt pieturamies tiešām pie šiem mēnešiem, 12 mēnešiem, lai pabeigtu tehnisko standartu izstrādu par emieru. Nu jā, varbūt tas bija mūsu grūtākais, lielākais uzdevums šogad, un tas prasīja milzīgu darbu. Uh, Tā lai šajā jomā daudz ko panāktu, mums ir laba komanda. Esmu pārliecināts par to, ka mākam strādāt kvalitatīvi un darbs būs uh, labs, rezultatīvs un, protams, tas prasīja no mums ļoti daudz un arī komanda strādāja dienām un naktīm, lai standarti būtu pabeigti. Nav šobrīd pagaidām vēl ir iespējams noteikt, kāds būs galīgais lēmums, kāds būs risinājums, bet es diezgan optimistiski esmu noskaņots. Nezinu, vai esmu uzrakstījis kādu vēstuli, kur es teiktu, ka parlaments šeit ir uh, tikai ieinteresētā puse, tīpaši runājot par laiku pēc tam, kad būsim pabeiguši tehnisko standartu izstrādi, es skaidri saprotu, ka jums ir visas tiesības uh, iejaukties, paust savu viedokli, un tad attiecīgi mums ir pienākums atbildēt. Un uh, jāsaprot arī, ka mēs vēlamies, lai G20 uh, apņemšanās tiktu uh, pilnībā pabeigta, jo mūsu mērķis līdz 2013. Eh, gadam tas, ko esam solījuši, arī tiktu izpildīts. Ņemot vērā arī kolēģi teikto, mums skaidri jāsaprot, ka šobrīd sadarbojas, eh, šobrīd notiek eh, laba uzraudzība starp apdrošināšanas uzraugiem un banku uzraugiem. Un viņiem viņiem piedara kapitāla pārvaldības institūcijas, viņi, mm, viņi sadarbojas tātad starp vērtspapīra tirgus uzraugiem un e, apdrošināšanas uzraugiem ir ļoti laba sadarbība, un skaidrs, ka šai sadarbībai ir jānotiek e, sabalansētā veidā. Un tā tas notiek Eiropas Savienībā, tāpēc arī tiešām ļoti labi, ka mums ir šādas prasības mūsu uh, priekšlikumā, lai notiktu uh, visa, nu, notiktu sadarbība ar Eiropas uh, uzraudzības iestādēm, arī ar ESMU, un tas ir tīri praktiski arī. Paldies! Labi, lūdzu, nākamais jāpaldies! Paldies arī par uzdotiem jautājumiem! Pirmkārt, runājot par uh, noteikumu harmonizēšanu, pirmkārt, Nēlos teikt, ka jā, mēs tiešām cenšamies darīt visu, lai mūsu noteikumi būtu harmonizēti. Mēs strādājam, protams, kopā, piemēram, CRD4, CRA, uh, jomā, bet nu pagaidām vēl nesam tikai pusceļā. Mūsu uzdevums bija tāds, ka mēs a, esam savā rekapitalizācijas a, o, simulācijā mēģinājām ņemt vērā visus esošos banku aktīvus. Un tad mēs esam izmantojuši divas pieejas, visstingrāko un visvājāko, tā lai gal galā redzētu dažādus uh, veidus, kā tas notiek uh, nacionālajā līmenī, un varu teikt, ka atšķirība ir milzīga, un joprojām runājot par noteikumu harmonizēšanu, vēl ir daudz darāma. Un pat, ja noteikumi ir līdzīgi, tomēr metodes uh, dalību valstu līmeni ir diezgan atšķirīgas, runājot par korektīviem pasākumiem. Tas nozīmē to, ka uh, Uh, pat ja ir vienoti noteikumi, rezultāti var būt diezgan atšķirīgi. Tāpēc mēs arī runājam par šiem stresa testiem, par rekapitalizācijas simulāciju un par citām lietām. Un, manuprāt, tas, kam ir jāatspoguļojas komisijas paziņojumā, ir tā, lai būtu vienots noteikumu kopums. 70. gadu beigās bija eh, piešķirts mandāts uh, visām aģentūrām tā, lai būtu tāda kopīga rokas grāmata, kur būtu skaidri pateikts, kas ir jādara tad, kad notiek kādu ba kādas bankas darbības pārbaude. Un to mēs varam darīt arī iekšējā tirgus interesēm, ne jau tikai Eirozonā. Par stresa testiem. Jā, paldies par uzdoto jautājumu. Stresa tests tika kritizēts. Un, manuprāt, Mēs esam paveikuši lielisku darbu. Attiecībā uz to, lai nodrošinātu datu konsekvenci, lai palielinātu kapitāla uh, prasības, jo šobrīd kapitāls, kas ir sistēmā ieplūdināts, tas ir trīsreiz lielāks nekā kapitāla palielinājums, kas notika ASV 2009. gadam. Tas nozīmē, ka sistēma tika stiprināta ļoti nopietnā veidā. Te pašā laikā, protams, mums bija arī negatīvas sekas, tāpēc, ka bija eh, bankas, kas uh, testā ļoti labi, tika galā ar visu, bet tad pagāja pāris eh, mēneši vai pat nedēļas un bija nepieciešams papildu kapitāls. Un tas ir tāds nopietnas jautājums, kas attiecas arī uz mūsu reputāciju. Mums ir jāsaprot, ka ja mums ir pienākums eh, veikt šo stresa testus, uh, tad mums ir jābūt arī uh, pienākumam, lai mūsu iegūtie rezultāti būtu pietiekami precīzi, tā lai mēs varam pēc tam doties pie bankām, sadarboties ar viņiem un panākt arī to, lai tie dati, ko viņi mums piešķir, lai uz šiem datiem varētu paļauties tālāk par banku savienību. Nu jā, šeit es varētu pirmkārt pateikt, ka pēdējā lieta, ko es šeit vispār gribētu uh, darīt. Ir tagad runāts ar, par EBA un eh, CCB un kā tad sadarbosies savā starpā. Es tiešām negribu eh, tajā visā te iejaukties. Tad, kad mēs runājam par sadarbību starp bankām, pirmkārt teiksim, ka, ka tirgu ir segmentācija, un tāpēc arī uh, rezultāti varētu būt pakļauti riskam. Uh, tad, kad mēs runājam par Eiropas uh, tirgu struktūru. Tāpēc arī visi šie pasākumi ir jāveic pēc iespējas ātrāk, tas jādara arī ambiciozi. Protams, mums ir dažādi izaicinājumi arī attiecībā uz uh, ECB un EB sadarbību, jo tika runāts par to, kā risinājums drīzāk būs Eirozonā. Un visi šie izaicinājumi, manuprāt, ir tajā jomā, kas ir saistīta ar pareizās līmes atrašanu tā, lai iekšējais tirgus labi strādātu. Jo ir nepieciešams panākt kopīgus standartus. Mēs, protams, nevaram darīt tā, ka bankas strādā pēc dažādiem noteikumiem, lai gan mums ir vienotais uzraugs. Un tagad runājot par normatīvo aktu, kas šobrīd ir likumdošanas procesā, uh, Tur pagaidām vēl joprojām ir diezgan liela iespēja nodrošināt nacionālo elastību. Tas nozīmē, ka uh, iekšējā tirgu pagaidām ir iespējama liela elastība runājot par ne Eirozonas valstīm. Eiropas centrālā banka uh, mēģina panākt to, lai Eirozonā būtu vienotās metodes uzraudzība un nākamais līmenis, lai visā vienotajā tirgū mēs izmantotu līdzīgu metodoloģiju, lai būtu pilnīgi konsekventa pieeja visā vienotajā tirgū. Un, manuprāt, šie ir eh, tādi būtiskākie jautājumi. Un runājot tālāk, manuprāt, nav nepieciešams šeit runāt par visas šīs struktūras uh, Uh, atspēres punktus, vienkārši jāsaprot, kāda ir situācija. Investori šobrīd skatās, skatās uz bankām un uh, skatās uz to, kur ir tā valsts, kas garantē uh, ieguldījumu drošību. Un tas nozīmē, ka tieši šī investoru paļāvība ir pamats, kā investori tiešām varēs paļauties uz mūsu kopīgo sistēmu. Paldies! Gabriel. Thank you very much for, for the question. Paldies par jautājumiem, un es uh, mēģināšu atbildēt. Par uh, apdrošināšanas sektoru. Standartu un noteikumu un uzraudzības prakses, protams, ir ārkārtīgi svarīgi, un kā jau es teicu, ja mēs uzskatām, ka vienoti noteikumi atrisinās problēmas, tad mēs kļūdīsimies. Mums ir jābūt daudz konsekventākai uzraudzības praksē. Ja mēs gribam iekšējo tirgu, tad tas ir uh, izšķiroši svarīgi. Un, protams, apdrošināšanas sektorā esam daudz strādājuši, lai mums būtu solvencija divi, jo tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai mums būtu šis vienotais regulējums. Mēs, uh, kā jau es teicu, strādājam pie standartiem un vadlīnijām, kas ir fundamentāli svarīgi, bet tieši uh, Tāpēc, ka mēs uzskatām, ka uzraudzība un konsekvences īstenošana gal galā ir pats svarīgākais. Un, ja mēs skatāmies, kāda bija secinājuma pēc krīzes, protams, jā, augst līmeņa kapitāla maksātspēja. Tik runāts par, labā, runāts par labāku risku pārvaldību, bet tik runāts arī arvien vairāk par uzraudzības efektivitātes palielināšana, un šī pēdējā lieta tiek nedaudz piemirsta. Tātad tas ir fundamentāli svarīgi Eiropai, un mums starptautiskā mēroga arī vajadzētu skatīties, ko mēs esam mācījušies. Tātad ieviešana uzraudzības pusē ir izšķiroši svarīga. Tāpēc jau mēs esam ķērušies pie pirmajiem soļiem, lai izstrādātu šo uzraudzības eh, grāmatu vai vadlīnijas, tātad, lai būtu apkopot labākā praksa dažādās jomās, un tad soli pa solim mēs varētu izstrādāt šādu tad vienotu rokas grāmatu uzraudzības nolūkiem. Un tas, manuprāt, ir jādara iekšējā tirgus vārdā. Otrām kārtām par Banku Savienību. Kā pārliecināts Eiropietis uzskatu, ka mēs spēram pareizos soļus, ka mums ir nepieciešams īstermiņā izveidot uh, kopīgu uzraudzības mehānismu Eiropā, bet mēs visi zinām, ka apdrošināšana nav banku darbība, mums ir zināms atšķirības, riski ir cita, mums ir uh, cita veida biznesa modeļi, bet arī apdrošināšanā mums ir nepieciešams, nepieciešama uzraudzības konsekvences. Es te tagad neiešu uh, Par institucionālās debatēs, vai tam būtu jābūt ECB vai kā savādāk, bet fundamentālais jautājums, man liekas, šeit ir atzīt, ka arī apdrošināšanas sektorā mums ir nepieciešams pārdomāt pašiem no savas puses, un uh, apdrošināšanai varbūt ir nedaudz vairāk laika pārdomāt, kādas soļus mums vajadzētu spērt, kādus uzdevumus veikt, uh, kādiem ir jābūt ejop uzdevumiem, lai būtu konsekventāka uzraudzība. Un esiet droši, ka es nākšu klajā ar idejām. Mēs jau pārdomājam to visu, ir jomas, kur mēs pilnīgi noteikti varam un noteikti nodrošināsim labāku konsekvenci un veiksim pasākums. Tas mums ir nepieciešams, lai varētu uzraudzīt arī pārobežu apdrošināšanas grupas. Tālāk bija jautājums par finanšu konglomerātiem un kā tie tiks skarti. Šai jautājumā nepieciešams vairāk skaidrības kas ir komisijas priekšlikumā attiecībā uz finanšu konglomerātiem. Mēs zinām, ka ir šis ierobežojums, ko nosaka līgums par apdrošinātāju uzraudzību, bet ir finanšu konglomerātu realitāte, tāpēc nepieciešama lielāka skaidrība un, protams, ir arī izaicinājumi, kā šo banku savienību attiecināt uz finanšu konglomerātiem. Tur arī Eiropa loma būtu spēlējama nodrošinot atkal šo uzraudzības konsekvenci banku savienībā, bet eh, Cerams, ka šis pārdomu process mums būs auglīgs arī apdrošināšanas sektorā. Paldies, ar priekšsēdētāju. Tagad uzklausīsim nākošos jautājumus. Svens, Jurgens un Podimats kundze. Sven, jūs nākošais. Sir. Pat, eh, ja es jūs nevarat redzēt, jums, jums kamera nolikt priekšā, bet paldies, ka esat mūsu viesis. Un eh, paldies vēlreiz. Un daži komentāri. Paldies par rakstiskajām atbildēm. Jāsaka, ka joprojām neesmu pārliecināts par šo iesaistīto pušu grupu sastāvu. Un pēdējos gados arī ir bijusi tāda neīpaši laba pieredze, runājot par proporcionalitāti, ir tīpaši par atskaitīšanās pienākumiem saistībām bankām, kurām ir jāveic uzskaite atbilstoši nacionāliem grāmatvedības uh, Uh, praksē. Mēs virzamies uz lielāku integrāciju. Bet tas nenozīmē, ka mēs zaudējam šo dažādību Eiropas Savienībā, ka mēs virzamies no tās prom. Gribu jūs lūgt pieturēties pie proeiropeiskas līnijas, bet tas joprojām saglabā dažādību kā vērtību. Bet nevajag šo dažādību jaukt ar uh, vāju un tādu, kas samierinās ar vājumiem. Runājot par Banku Savienību, man joprojām tā ir tāda pārāk nekonkrēta attiecībās konglomerātiem. Jūs teicāt, ka nepieciešama lielāka skaidrība. Jūs teicāt, uh, Bernardino kungs, bet ko jūs ar to domājat? Varbūt paskaidrojiet skaidrāk, ko jūs vēlaties. Tātad kādas tiesības, kāda noteikuma, kādas struktūras. Un visbeidzot, Ar kādām problēmām jūs esat saskāries strādājot uh, Eiropas līmenī un ar nacionālām uzraudzības iestādēm? Ja mēs šeit tagad uzsākam integrāciju banku savienības ziņā, tad atkal rodas tās pašas problēmas, kādas bija arī veicāt šīs stresa pārbaudas, izturības pārbaudas. Jums ir nepieciešama piekļuva tiešiem datiem, kā Endrija kungs teica, jābūt iespējām pārbaudīt, un šo lietu mums jāuztver ļoti nopietni, un es gribētu zināt, vai jūs esat saskāries vēl ar citām problēmām, arī citās uzraudzības uh, iestādēs, sadarbojoties ar nacionālo līmeni, un kādas tiesības un kādas struktūras mums vajadzīgas, lai varētu strādāt. Un visbeidzot, par EBA. Kādu darbību jūs tālāk gribat attīstīt patērētāju aizsardzības uh, jomā? Es eh, pozitīvi vērtēju to, ka jūs šajā jomā gribat darīt vairāk, bet es gribētu saņemt eh, sīkāku informāciju. Paldies! Paldies, Jurgen! Paldies! Daudzas lietas jau ir uzdotas un vienkārši gribu pastiprināt dažus jautājumus. Jā, mēs šeit runājam par sadarbību horizontālā līmenī starp trīs institūcijām un arī vertikāla sadarbība. Uh, Tā ir sadarbība starp jums un nacionālām iestādēm. Un mani interesē, kur jūs šajā struktūrā redzat trūkumus, kur jūsuprāt varētu teikt, ir vēl vajadzība uzlabot situāciju, tas tā ļoti konkrēti. Otrais jautājums, ko es arī gribētu uzdot visiem trīs runātājiem, ir instrumenti, ko politika jums ir devusi, lai varētu jūsu uzdevumus pildīt. Varbūt jūs varētu teikt, ka nu, pagaidām vēl trūks zināma instrumenta. Mēs šobrīd esam tādā m, mm, posmā, kad mēs izmēģinām visu, ko tāpēc arī ir nepieciešams redzēt šajā attīstības fāzē, cik tālu mēs esam tikuši, kas notiek, kas jūsuprāt vēl jāuzlabo. Par banku apvienību mēs jau esam runājuši, Andrejā kungs par to runājis. Gribētu uzsvert, ka tiešām ir loģiski vai vispār ir loģiski samazināt, sa sadalīt šo uzraudzības uh, darbu starp Centrālo banku un EBA, vai, vai vispār tas ir vajadzīgs? Sanāk tā, ka iekšējais tirgus tiek sadalīts it kā divās daļās. Vēl viens konkrēts jautājums Bernardino kungam. Vācijas uh, masu mēdījos esmu dzirdējis daudz par, par jums, un tad varbūt jūs varētu atsaukties kaut ko par šīm publikācijām. Paldies. Yes. Man šķiet, uh, Anna uzdot nākošo jautājumu. Paldies, Šaron. Padimatas kundze runā. Tātad, ja mēs runājam par efektīvu un iedarbīgu banku uzraudzību, tad mērķis ir ne tikai novērst turpmākas krīzes, bet nodrošināt arī atbilstošu finansējumu reālai ekonomikai. Mans jautājums galvenokārt ir EB, eh, e EBA, Eiropas Banku iestādē, bet es, protams, labprāt uzklausītu arī komentārus no citiem. Uh, Enriekungs, jūs runājat par rekomendāciju līdz 2011, kas tika izdota 11. gada beigās par banku rekapitalizāciju, un tur tika norādīts, ka kapitāla trūkums bankās ļoti nopietni kavē banku spējas uh, iekasēt līdzekļus, un tas atkal ietekmē reālās ekonomikas finansēšanu. Bet ņemot vērā to, ka atbilstoši jūsu datiem 95% trūkumu, ka to kompensē tiešās kapitāla darbības aizdevumi korporatīviem uzņēmumiem, maisaimniecībām joprojām ir uh, ierobežoti, un jūs sniedzāt rakstiskas atbildes komitejai, par uh, nodokļu atvieglojumiem, par tiešām subsīdijām un valsts uh, garantijām, bet tomēr man pastāv liels bažas, ka tas nav dzīvot spējīgs risinājums fiskālās konsolidācijas dēļ. Gribu uzdot jautājumu, kādas politikas vai instrumenti būtu jārealizē, lai panāktu, ka banku sektors likviditāti ievada reāli ekonomikā, un vai jūs uzskatāt, ka pārēj uz kapitālu tirgu finansēšanu kaut kā atvieglo šo darbu, ņemot vērā, ka situācija ir ļoti samilzusi. Un, ja jā, tad kā būs ar mazajiem uzņēmiem, kas saskars ar daudz grūtākiem šķēršļiem piekļūt kapitālam tirgu nekā tas ir lieliem uzņēmiem? Paldies! Okay, that... Paldies, un tagad uzklausīsim uh, adresi, uh, atbildes, varbūt atkal tādā pašā kārtībā kā iepriekšējā raundā. Paldies, mēģināšu atbildēt uz pāris komentāriem. Pirmais par interesēto pušu sastāvu. Man liekas, ka esmā mēs esam diezgan pamatīgi strādājuši, lai panāktu atbilstošu sastāvu. Ja mēs skatāmies uz prasībām, tīri geogrāfiski, kā šīm grupām vajadzētu sastāvēt, lielākās bažas ir bijušas tieši no patērētāja puses, un mēs esam uh, apmierināti ar šo pārstāvību mūsu grupā. Priekšsēdētājs ir pārstāvis no investoru vides. Ja jūs reāli gribētu lielāku iesaistību, un mēs zinām, ka finanšu sektors vienmēr ir spēcīgāks, tam ir vairāk resursu, bet tad ir jāskatās uz uh, šo regulā paredzēto grupas sastāvu, un tā ir joma, kur ir jāpiestādā, ja jūs gribat šo sastāvu savādāk, bet uh, Man šķiet, ka katrā ziņā mums šis rezultāts bija diezgan labs un laba pārstāvniecība no patērētāja puses. Par horizontālo sastāvu runājot. Horizontālā sadarbība starp visām trijām uzraudzības iestādēm. Es domāju, ka mēs esam diezgan labi progresējuši pēdējā pusotrajā gadā. Tāpat laikā jāsaprot, ka kopīgā komiteja nav paredzēta un arī nebūs mūsu tāda seja ārējai pasaulē. Un mēs esam panākuši, ja tā varētu teikt, lielāko ātrumu, ko mēs varam nodrošināt horizontālās uh, sadarbības ietvaros. Bet pašreizajā līmenī, es domāju, šī darbība ir diezgan apmierinoša. Uh, sadarbība starp esmas darbiniekiem un nacionālajiem iestādēm gribu uzsvērt šo pāreju uz uh, pilnīgu Eiropas Savienības finansējumu vai nu no nozares, vai arī kombinējot šo finansējumu. Tagad, kad nacionālajie locekļi, kad viņi balso par esmu, par lielākiem līdzekļiem, viņi balso attiecīgi arī par mazāku budžetu pašiem sev. Un jāsaprot, ka uzraudzības sistēma nav uzraudzības sistēma, kur Eiropa vairāk paņem nost nacionālā līmenī, bet tas nozīmē, ka ir jāstiprina gan Eiropas līmenis, gan arī nacionālais līmenis. Uh, Tā ka manā vienā ziņā mani valdes locekļi ir tādā sarežģītā pozīcijā, ka viņiem ir jāvienojas par lielāku budžetu esmai, un tāpat laikā viņi nacionāla līmenī saskars ar mm, lielāku regulāciju mazākiem līdzekļiem, un kaut gan darbs tur arī liels. Par instrumentiem. Gribu runāt par sektorālo regulējumu. Tikai sūtīt arī rakstiski jautājumi ja mēs redzam, ka ir vēlme vairāk nodrošināt patērētāju aizsardzību, un mēs darām ļoti daudz uzraudzības darba, un arī strādājam pie sektorālās likumdošanas. MIFID 2 mums noteikti palīdzēs Bet pavisam īsi mums ir nepieciešamas pilnvaras aizliegt zināmas produkts vai aktivitātes. Tas ir svarīgi, tas būtu tādā izņēmuma gadījumā, bet ir svarīgi, lai šāds pilnvaras būtu. Tāpat mums jāvirzās uz priekšu Uh, Attiecībā uz atalgojumu investīciju firmās par dažādiem uh, stimuliem vai prēmijām, kas tiek bieži vien izmaksāts produktu izstrādātājiem vai konsultantiem. Un mēs zinām, ka šis process, šis konsultīvais process, uh, to pārāk ietekmē tieši šie stimuli vai atalgojums. Nevar atalgot uh, uzraugus, ja sākotnēji šie stimuli nav bijuši un veicinošie faktori nav bijuši pareizi. Mums kā uzraugiem katrā ziņā būs ļoti grūti kompensēt uh, šos stimulus, kas nedod pareizos stimulus, lai panāktu pareizo rezultātu. Tas arī viss no manas puses. Andrejā lūdzu. Jā, ļoti daudz interesanti temati, bet es mēģināšu izteikties kodolīgi par interesētojām grupām runājot. Mēs esam mēģinājuši panākt līdzsvaru. Es saprotu, ka sastāvs ir ļoti daudzveidīgs. Es apzinos, ka atsevišķas grupas patērētāji, savienības. Um, ir iesnieguši sūdzību ombudam, mēs gaidām ombuda atbildi ar izvērtējumu, un, protams, mēs balstīsimies uz šiem pamatiem. Bet es gribētu uzsvērt to, ka interesēto personu grupa nav vienīgais eh, kanāls eh, sadarbībai starp šīm grupām. Mēs esam izveidojuši uh, E, regulāras sanāksmes divas reizes gadā. Mēs vēlamies, ka esam atvērti uzklausīt viņu sacīto un, jebkurā gadījumā, šie pasākumi norit sekmīgi. Un tad, kad mēs būsim sagaidījuši ombuta atbildi, tad arī mēs pārskatīsim varbūt šo, šīs grupas sastāvu. Bet es gribētu uzteikt šīs grupas paveikto. Tā ir daudzveidīga cilvēku grupa, kas ir krietni vien atbalstījusi un palīdzējusi mūsu darbā. Tālāk runājot par viendabīgumu un daudzveidību, es ļoti lielā mērā varu piekrist Gigoda kungu sacītajam un tam, kā viņš formulē šo jautājumu. Es domāju, ka tāda ir mūsu mūsu pieeja par atskaitīšanās pienākumiem. Mēs mēģinājām uzsākt ar ļoti plaša mm, apjoma E, pasākumiem un diskusiju un konsultāciju laikā mēs konstatējām, ka tas ietekmē e, dažas mazākas bankas, un tagad mums ir e, standarts, kas ir vairāk tuvāks IFRS bankām tikai. Un svarīgi ir apzināties to, ka daudz informācijas, kuras mēs pieprasām par IFRS, ir pieejamas arī E, arī citur, un tādā veidā mēs varam panākt lielāku viendabīgumu. Par konglomerātiem gribu sacīt tikai to, ka mēs gatavojamies pārskatīt šo jautājumu, un es gribētu aicināt jūs arī uh, īstenot līdzīgi pasākumi. Es gribu labāk izprast, vai konklomerātu direktīva ir bijusi noderīga krīzes laikā, un vai tas fakts, ka šādi nosacījumi mums ir, vai tas ir e, palīdzējis. Un es domāju, ka mums ir jāuzdod sev pašiem jautājums, kas te būtu maināms, neatkarīgi no no daudziem citiem apstākļiem, un mans viedoklis ir tāds, ka likumdošana pagaidām ir pārāk bezobaina, lai tik tiešām varētu eh, nodrošināt lielas izmaiņas. Tālāk par patērētāju aizsardzības jautājumu. Kā jau es sacīju, ir divas galvenās darba jomas, viena par hipotekārajiem kredītiem, uh, Mēs sagatavosim eh, vadlīniju šajā sakarā un temats ļoti, ļoti delikāts krīzes apstākļos ir riska menedžments. Kā eh, bankas strādā ar klientiem, kuriem ir grūtības atmaksāt savus hipotekāros kredītus. Un tālāk par ETF jautājumi, kurus koordinē arī mans kolēģis pa labi. Mēs uzņemamies un skatām šos jautājumus vairāk no riska menedžmenta perspektīvas, un mēs esam plānojuši sagatavot drīzumā ziņojumu šajā sakarā, un arī drīzumā būs ziņojums par E, kurā mēs skatīsim jautājums no patērētāja perspektīva. Katrā ziņā gribu sacīt, e, ka bankas ir saskārušās ar daudzām lielām grūtībām finansēšanas ziņā, un tās varētu izmantot savu spilnvaras, lai varētu e, izplatīt savus riskantos kapitāla produktus mazumklientiem, un mums vajadzētu pārskatīt šo jautājumu nākamajā nedēļā. Tālāk e, svarīgs jautājums par to, ko uzlabot. Atbildes to prasīt ļoti daudz laika, bet es gribu sacīt, ka jūs piešķīrāt mums nozīmīgas pilnvaras mediācijas patērētāja aizsardzības un ārkārtas situācijas ziņā. Šīs nozīmīgās pilnvaras ir saistāmas ar regu, regulu esamību. Tas nozīmē, ka jau mums ir bijis līdz šīm sarežģīti aktivizēt šīs pilnvaras. Un Es gribētu sacīt šajā sakarā, ka dažkārt man ir bijis tāds iespējas, ka vai no nu mums ir kāds rīks, lai pārliecinātu e, nacionālās lēmēja iestādes vai kārtīgs dižgabals, ar kuru mēs varam šaut virsū ar formāliem procesiem, bet nekā, e, nekā starp šiem abiem e, Eh, diviem pa vidu nav. Un tāpat arī mums ir jādomā par eh, mūsu pārvaldības jautājumiem. Atsevišķas Uh, idejas no komisijas puses Banku Savienībai par, uh, par lēmumu pieņemšanu ir interesanti un vajadzētu tos apspriest sīkāk. Tālāk par reāli ekonomikas finansēšanu. Paldies par uzdotajiem jautājumiem. Es gribētu sacīt, ka jā, tik tiešām jāuzsver vēlreiz ir tas, ka tikai neliela daļa aptuveni 107%. Reduction in lending is really very limited. Is I think 0. No tiem no uh, tiem uh, šajā sakarā nav pārāk In particular in two areas. The first... Ir jādomā par līdzsvaru. Pirmkārt ir līzings un citas e, jomas, kurās ba e, bankas darbojas veiksmīgi. E, šo attīstību virza tirgus. Otrais punkts ir kredīts virs valstīs, kas ir uh, E, kas ir pakļautas jau tā suverēnam stresam un lielā mērā to vada pieprasījums, bet arī banku nozari kļūst e, piesardzīgāk aizdošanā. Un es gribētu sacīt šeit, ka mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Un ir jādomā par E, kredīt e, svirām un līdzsvaru. E, kapitāla uzkrāšana ir labs veids, pamat līdzekļi dažādās necentrālās jomās arī ir būtisks jautājums. It īpaši tādās jomās, kas pirms krīzes bija pakļautas pārāk augstai E, inflācija, tāpat arī zaudējuma atzīšana ir ļoti nozīmīgs e, pasākums. Un aizdoš, aizdevuma samazināšana nav īstais risinājums šeit, vai pareizāk sakot, slikts risinājuma veids. Par aizdevumiem MVU mēs esam nosūtījuši komisijai ziņojumu ar atsevišķiem priekšlikumiem committee and we stand ready, of course, to... Un mēs esam gatavi apspriest šīs lietas. Un būtībā mūsu viedoklis ir tāds, ka varētu būt riskanti mēģināt atbalstīt aizdevumus eh, MVU, eh, novirzot eh, banku risku laikus, it īpaši recesijas laikā. piešķirot papildu kapitālu, ko varētu atsaukt pēc krīzes beigām. Mums ir jāapzinās, kāda ir situācija ar aizdevumiem MVU, un šī ir joma, pie kuras mums ir jāstrādā. Gabriel, lūdzu. Jā, īstenībā kolēģis jau izrunāja gandrīz vai visu par interesētā persona grupu. Manuprāt, kolēģis jau gandrīz vai visu ir atbildējis. No mūsu puses mēs centāmies panākt tādu līdzsvarotu grupu sastāvu un tā, lai būtu uh, tie cilvēki, kas tajā darbojās, uh, lai viņu padomā būtu pienācīga kvalitāte. Jautājums arī, protams, ir par resursiem, kas ir saistīti ar patērētāju elementiem šajās grupās. No uh, Uh, ražotāju, no pakalpojumu sniedzēja puses, viņiem ir labi resursi, viņi sniedz daudz informācijas par patērētājiem. Šeit savukārt ir sarežģītāk, piemēram, patērētāji, kas uh, izmanto apdrošināšanas uh, pakalpojumus. Šeit mēs gribētu uzzināt tādi, tādus uh, jautājumus, gribētu uzzināt viņu viedokli, bet, piemēram, lai viņa mums sniegtu savu ieskatu, ir ļoti svarīgi vispirms viņiem paskaidrot, piemēram, par ko ir noteikumi maksāt spēja divi regulā. Kopumā esmu ļoti gandarīts ar uh, mūsu dialogu un sadarbību ar viņiem. Runājot par finanšu konglomerātiem un banku savienību, manuprāt, jā, noteiku, šis priekšlikums ir ārpus uh, apspriežamo jautājumu loku. Šobrīd ir jāsaprot, kas ir tie finanšu konglomerāti. Ir fakts, ka Eiropas centrālā banka nevar nodrošināt tiešu vāru attiecībā uz finanšu uzņēmumiem. Tas, ko viņi var darīt, ir šī papildu uzraudzība, kas notiek konglomerāta līmenī. Tātad tas nozīmē, ka apdrošinātāji nebauda tiešo Eiropas centrālās bankas varu, un apdrošināšanas uzņēmumi, nu, šeit es nezinu, kā varētu attiecināt arī uz viņiem pilnvaras. Manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs arī no apdrošināšanas jomas saņemtu atsaucas un zinātu, kāda ir situācija, nu, piemēram, modeļi, iekšēji modeļi. Tagad mēs runājam par maksātspēju divi normām un par to, ka būs šie iekšējie modeļi un tie būs saistīti ar kapitāla atzīšanu. Jo tagad mēs redzam, ka rodas problēmas attiecībā uz pieju, kas nāk no dažādām iestādēm. Un Eiropas varētu saņemt vairāk uh, pilnvaru attiecībā uz konsekvences nodrošināšanu. Un tad, kad mēs to darīsim, tad runājot par banku apvienību un finanšu konglomerātiem, mēs varētu sadarboties. Tad, kad Eiropas centrālā banka runās par šiem jautājumiem, tad arī EOPS varētu piedalīties un būt klāt. Runājot par elementiem, par to, ko mēs varētu uzlabot, nu, piemēram, piekļuvi individu datiem. Dažos gadījumos mums šī piekļuva ir nodrošināta, taču skaidrs, ka uh, vietējas uzraudzības iestādes viņiem ir ierobežojumi attiecībā uz to, kāda ir noteikuma viņu normatīvajos aktos. Tāpēc es ļoti gribētu, lai regulas pārskatā būtu mm, uh, stingrāk noteikumi. Piemēram, tad, kad mums ir nepieciešama individuāla informācija, tā lai mēs varētu izvērtēt šo informāciju, tad skaidrs, ka mums ir nepieciešama šie individuālie dati. Uh, turpinot darbu, mums ir eh, daudz vieglāk turpināt darbu, ja mums ir sava analīze, tad mēs varam patiešo nākt pie apdrošinātājiem un uzturēt ar viņiem dialogu, tad, tad to mēs varētu uzlabot. Kā jau esmu teicis pašā sākumā par patērētāja aizsardzību 9. panta pilnvarojums, tas ir ļoti svarīgi, jo pamat eh, normatīvajā aktā mums šobrīd nav vēl tiesību ierobežot vai aizliegt kādu produktu īstenībā jūsu regulā esat iekļāvuši šo ideju par te ir 9. pantā, ir skaidri pateikts, ko jūs no mums sagaidāt, bet īstenībā kamēr e, mūsu vadošajā normatīvajā aktā pilnvaras nav atrunāts, mēs neko nevar darīt. Par pensijām, par trešajā, trešo pīlāru, par individuāliem projektiem. Uh, Skaidrs, ka šeit eh, Eiropas pieejas pagaidām trūkst, ir nepieciešama lielāka caurskatāmība šai jomā, tā lai mēs varētu izveidot šo uh, sociālās aizsardzības uh, ēku Eiropā, un šeit mēs labprāt gribētu saņemt arī lielāku pilnvaroju. Un arī interesēto pušu grupa ieteica mums to runājot par maksātspēju divi. Nu jā, tas ir projekts, kas jau gadiem ilgi turpinās un es patiešām neesmu uh, atbildīga persona runājot par projektu ieviešanu, bet uh, jā, es uzklausīju padomu parlamentu komisiju un mērķis, protams, ir panākt galu galā tādu skaidru termiņu plānu. Absolūti skaidrs, lai skaidri pateiktu visiem, ka maksātspēja divi tiks ieviesta. Mēs arī skaidri saprotam, kādi ir uh, aspekti saistībā ar ilgtermiņa garantiju produktiem un pakotnēm un tā tālāk, ka mums ir nepieciešams pirms izvērtēt, un tad mēs ar Eiropas institūcijām nāk, e, runāsim par mūsu rezultātiem. Mēs to visu darīsim un darīsim neatkarīgā veidā, bet mums ir jābūt arī pietiekami e, skaidriem tajā, ko mēs pasakam, ka mēs neatgriežamies. Maksātspēja viens, kas šobrīd ir spēkā, un es vēlos skaidri pateikt, ka tā tiešām nesedz tos riskus, kas ir kas ir reāli uz vietas, un es esmu nos, iesniedzis jums risku pārskatu, tad jūs redzēsiet, ka manā risku pārskatā tīpaši tie riski, kas šobrīd ir visaktuālākie, tie neiekļaujas maksātspēja viens regulas nor, aptērumā, tāpēc ir nepieciešams gan skaidrs termiņu plāns, gan arī, protams, ir nepieciešams skaidrs normas tā, lai mums varētu uzticēties gan Eiropas Savienībā, gan arī ārpus. Runājot par apdrošinātājiem un pensiju fondiem, arī šeit ir tāds fundamentāls aspekts, un te ir arī saikne ar ilgtermiņa garantijiem. Ir ļoti svarīgi, lai mums būtu iespēja, lai uh, pensiju fondi un apdrošinātāji varētu ietek, ieguldīt ilgtermiņā, bet to viņi drīkst darīt, ja ir precīzi regulatīvās normas kad mēs nodrošinām finansējumu ekonomikai, ir ļoti svarīgi, lai būtu skaidrs priekšstats par to, ja mēs samazinām prasības tādām, tādiem tirgus dalībniekiem kā apdrošinātāji un pensiju fondi, tā lai būtu skaidrs, zināms, ka viņi uh, tiešām gūst no tā, tā lai mums būtu izaugsme, bet lai šī izaugsme būtu uh, uh, ilgspējīga, un tas ir iespējams tikai un vienīgi tad, ja ir regulatīvās prasības uh, finanšu tirgus dalībniekiem, lai viņi skaidri zina, kāds ir šīs prasības. Un lai būtu šīs iestādes, kas var palīdzēt uh, finansēt ekonomiku, piemēram, riska kapitāls projektu finansējums, un šeit uh, institūcijas var sadarboties un dot savu ieguldījumu, bet tiešām es ļoti negribētu, lai būtu jauni riski un jaunas krīzes, uh, centīsimies mācīties no tā, ko ir devusi šī krīze. Jā, tik tiešām jautājumu ir daudz. Ir vēl seši deputāti, kas ir pieteikušies runāt, tāpēc arī katram būs jārunā īsi, savādāk būšu nežēlīga attiecībā uz laika sadalī, sadalījumu. Tagad lūdzu, Pēters Skinner. Paldies, tiešām izteikšu, mēģināšu izteikties īsi par ekstrateritorialitāti, respektīvi ārpus teritorijas darbībām. Uh, ko jūs domājat, kas šajā gadījumā ir labākais variants ex ante vai ex post normatīvie akti, ņemot vērā to, ka jums ir jādarbojas arī ārpus savas teritorijas. Par finansējumu jūs runājat par to, kādi ir varianti, vai no Eiropas Savienība, vai arī varbūt varam kādu daļu naudas iegūt arī no uh, sektora. Un kā tad ir ar uh, kopīgo komiteju par pensijām, EOPA? Gabriela, man ir jautājums jums. Jūs teicāt, uh, ka tā, jūs teicat mājaslapā, jūs teicat, ka jūs nepaplašināsiet darbības jomu un jūs šeit konkrēti pieminēt pensijas, vai jūs tas nozīmē, ka tur ir labāka situācija? Un es varu piekrist maksāt spēja divi normām. Jā, tik tiešām daži saka, ka maksāt spēja viens ir labāks risinājums, tāpēc, ka viņi nemaz negribētu, lai viņu jomu tiktu iekļaut. Paldies! Ivo, lūdzu. Thank you, Madam Chair. Just... Jā, paldies priekšsādātāji. Man ir jautājums Andriekungam. Priekšsēdētāji, ņemot vērā to, ka, ka tiek piedāvāta ideja par vienotu tirgus uzraudzības mehānismu, un šeit arī Eiropas centrālā banka iesaistīsies tā, lai uh, varētu šo vienotu noteikumu grāmatu arī uh, attiecināt uz visām Eiropas Savienības valstīm. Kāda ir jūsu doma, kā mēs varētu nodrošināt lēmumu pieņemšanas procesu uh, Eiropas uh, banku uzraudzības iestādē, lai nestanāktu tā, lai notiek uh, klasteru veidošanas starp uh, starp dalību valstīm un, un tā, ka, tām, kas ir uh, savienība un tām, kas nav. Lūdzu, Viki. Again, have... Jā, paldies. Man atkal ir jautājumi EBA pārstāvim. Man bija liels prieks, Enriekungs, uh, dzirdot, ka jūs runājat par ļoti stingriem noteikumiem par kapitālu. Par kapitālu es esmu vienmēr prasījis komisāriem un citiem, kas pie mums vienojas, vai mēs uh, uh īstenosim bāzēles noteikumus, un uh, man uh, Šķiet, ka mums tiešām ir jāmācās no notikušā un jācenšas, kur iespējams panākt starptautiskas vienošanās par kapitāla likviditāti. Mani nedaudz satrauc tas, ka jūs varbūt domājāt, ka varētu būt vieni noteikumi Eirozonai un vājāk noteikumi ārpus Eirozonas, un tas noteikti man nebūtu pieņemams. Man ir daži jautājumi. Kā viens no sarunvedējiem pa CRA, ja mēs pieņemtu padomas kopīgo tekstu par kapitāla prasību regulu. Vai tas atbilstu bāzeles nostīviem? Jūs runājat par 300 eh, bāzes punktu atšķirību, vai mēs nodrošinātu atbilstību, vai tur būtu kaut kāda cauruma, vai nebūtu atbilstība. Un ja tā būtu vai nebūtu, kāda tam ir nozīme, vai tam ir nozīme. Ja notiek lielais sprādziens, liels bankas atbilst, mazas nē, tā tad mēs zinām, ka te ir liels atšķirības. Otrais jautājums par likviditāti. Aizvakar komisija atsūtīja mums jaunu versiju par likviditāti. Mēs paļaujamies uz jums attiecībā uz šo likviditātes uh, rādītāju kalibrēšanu. Komisija ir svītrojusi visus uh, ziņošanas standartus. Ir uh, svītrots uh, pielikums, ir uh, svītrots vārds transferable, pirms vārda assets, tātad pārnesam aktīvi. Uh, Vai viņi ir konsultējušies, pārbaudījuši to visu pie jums, pirms viņi nodot mums jauno redakciju? Un par aizdevumiem MVU kredīta uh, atbilstības uh, regulā. Vai mums ir viena informācija? Mēs te vedam sarunas, un man tiešām ir ārkārtīgi svarīgi, lai jūs būtu neatkarīgi un ka jūs uzraudzīsiet katrus noteikumus, kas kādam ir prātā. Un kas? Un kā jūs nodrošināt savu uh, neatkarīgumu, ja, teiksim, viens uzraugs kontrolē lielāko vairākumu balsu? Paldies! Can... Paldies, ar priekšsēdētāju! Ja jūs nepārsniegsiet katras 5 minūtes, tad mēs varētu vēl dot iespēju pēdējiem jautājumu raundam. Paldies. Sākšu ar uh, jautājumu par. Uh, is the, is inherent. Par ekstrateritorialitāti. Ter, Un uh, negatīvā puse ir uh, vienlīdzīgi spēles noteikumi. Tas nozīmē, ka tas, ko mēs prasam no Eiropas firmām, kas sniedz pakalpojums Eiropā, tad mēs domājam, ka ir gluži loģiski, ka arī uzņēmumi ārpus Eiropas, kas sniedz šādus pakalpojumus šeit Eiropā, ka viņi nodrošina atbilstību tām pašām prasībām, jo tie būtu vienlīdzīgi uh, spēles noteikumi. Un, ja būtu, piemēram, uh, kredītreitinga aģentūra ārpus Eiropas, tad mēs gribētu, un ka viņi darbojas Eiropā, tad mēs prasītu, lai viņi atbilst tādiem pašiem noteikumiem kā Eiropas firmas. Tātad šī ekstra teritorialitāte, zināmā mērā, ir neizbēgama. Mm, tirgos un arī ASV partneri šeit ir iesaistījušies un Eiropa dara to pašu. Ja ir alternatīva investīcija firma, kas nāk no ārpus, no trešās valsts, ka nāk Eiropā, tad mēs uzliekam tās pašas prasības kā Eiropas firmā. Es domāju, ka tas principā ir uh, tikai normāli. Problēmas, manuprāt, te ir divējādas. Tad, kad parādās e, dažādas atšķirības pasaulē, uzraudzībā, dažādās sistēmās, tad šīs sistēmas vairs tā teikt kopā neiet. Tāpēc mums ir svarīgs G20 ietvars. Un vēl viena liela problēma. Mēs parasti uzskatām tā, ka mēs izvērtējam, ka trešās valsts sistēma ir ekvivalēta Eiropas sistēmai, tad mēs paļaujamies uz trešās valsts sistēmu. Un, kā esam redzējuši, un te ir bijušas smagas debatas negotiating uh, and talk. EMI ietvaros uh, esam uh, veduši sarunas ar Amerikas pusi. Mēs redzam, ka reizēm viņiem ir daudz mazāk vēlme, un viņi saka, nē, mēs negribam paļauties uz Eiropas uzraudzību, mēs gribam paļauties mazāk uz Eiropas uzraudzību. Un tad Eiropas firmas tad ir pakļauts ne tikai Eiropas uzraudzībai un Eiropas nacionālām iestādēm, bet viņas tiek pakļauts arī Amerikas uzraudzībai. Mēs ļoti citīgi strādājam, lai ar a, komisiju kopā panākt šo jautājumu risinājumu. Tāpat arī strādāt ar Āzijas kolēģiem, arī Āzijas kolēģi grib strādāt šajā modelī, balstoties savstarpēji atzinī, at, atzīšanu un uzticību, bet jāsaka, ir grūti pārliecināt uh, amerikāņu kolēģis par šo principu, bet mēs eh, pie tā tiešām strādājam un kaut kāds progress arī ir panākts. Par finansēšanas pusi. Kā jau es teicu, mums ir jāprāt simtprocentīgs finansējums vai arī nekāds finansējums no valsts iestāde, eh, no valstu eh, finansējuma. Tas būtu pamatnostādījums. Vai tādā gadījumā būtu kombinācija, teiksim, kaut kas no sektora un uh, kaut kas no, piemēram, Eiropas Savienības budžeta ar reitinga aģentūrām? Tur mēs tieši iekasējam līdzekļus. To pašu darīsim attiecībā uz tiesniecības depozitāriem. Es domāju, ka tur ir uh, pilnīgi pieņemami, ka ir uh, nodeva tirgus dalībniekiem attiecībā uz neatkarīgumu. Tas man tik ļoti nesatrauc, ja vien ir skaidrs juridiski pamats šai nodevai. Kā nacionālā regulātora darbinieks bija pieredze, ka 80% nāk no sektora, 20% no valsts, un uh, ir jābūt skaidriem vienkārši nodevu un uh, nodokļu likumiem, un jāsaka, tādā ziņā šis neatkarīgums mani nesatrauc. Vairāk es domāju, ka ir jādomā tieši par tirgus uh, dalībnieku identificēšanu, no kuriem šie līdzekļi tad ir iekasējami. Tie arī bija galvenie mani atbilžu punkti. Andrēja, jums uh, iespēja atbildēt. Par pirmo jautājumu par lēmumu pieņemšanu. Eba. Te ir zināms spriedzi. 42. pants mūsu no, eh, noteikumos saka, ka tie, kas strādā mūsu valdē, viņiem ir jāstrādā Eiropas interesēs. Uh, Viņi nedrīkst pieņemt kaut kādas norādes vai prasīt uh, kādas vadošas norādes no citiem. Tāpat laikā mēs esam it kā tāda nacionāli pārstāvēta iestāde. Ir ideja par šo neatkarīgo paneli. Mēs pieņemam uh, tehniskus lēmumus, nevis politiskos lēmumus. Tātad uh, paneļa eksperti, kas izstrādā labus standarts, un pēc tam, kuriem ir balsošanas procedūra šī paneļa ietvaros. Es domāju, ka mums vajadzētu papētīt tālāk, kā šāda sistēma varētu darboties, un tādā gadījumā, jebkurā uzraudzības iestādē varētu novērst jebkādus konflikts un ietekmu uz lēmumiem. Tāds ir mans personīgais viedoklis, un es domāju, ka komisijas spērus pirmo soli šai virzienā varbūt mums vajadzētu arī domāt par to. Pār starptautiskiem standartiem un atbilstību, kā jūs zinat, Bāzeles komiteja strādā pie ieviešanas novērtēšanas, pie izvērtēšanas, mēs gaidām, kāds būs rezultāts. Ir jomas, kurās Eh, Eiropas Savienības dokuments eh, neatbilst bāzēla standartiem. No vienas puses tam ir labs iemesls, jo, protams, mēs izmantojam noteikumus, attiecinam tos uz 8000 vai vairāk bankā, un eh, citi saka, ka šie noteikumi attiecinām tikai uz lielām starptautiskām bankām. Mums būtu nopietni jāuzdod jautājums pašiem sev, it īpaši attiecībos kapitāla. Kapitāls ir mans galvenais jautājums. Es pilnībā saprotu, ka mums varbūt ir nepieciešams uh, pielāgot uh, prasības uh, kooperatīvām bankām, bet mums jābūt drošiem, ka visi instrumenti ir tieši tik spēcīgi aizdevuma absorbēšanā vai maksājuma elastībā. Un, ja būtu mazāk šī elastība, jo labāk, un tāpēc es gribētu atbalstīt. Un to esmu teicis arī pagājušajā gadā, ka EBA ka EBA būtu lielāka loma kapitāla instrumentu kvalitātei. Likviditātei jāsaka situācija nedaudz cita. Komisija, jā, runā ar mums, mums ir ļoti laba sadarbība ar komisiju, un uh, to es novērtēju. Bet te ir tāds delikāts līdzsvars jāpanāk. No vienas puses mums ir nepieciešamas spēcīgas likviditātes prasības, kas liek bankām mainīt savu biznesa modeli. Tas ir jāpanāk. No otras puses, mums jāizvairās, ka šīs spēcīgās likviditātes prasības nokauja starpbanku eh, naudas tirgus, kas šobrīd jau ir daļēji slēgts. Šobrīd notiek pārdomas starptautiskā līmenī, un es domāju, ka būtu labi vēl tam veltīt nedaudz laika. Mēs nākamgad ar savu ziņojumu dosim zinām ieguldījumu, un ja šī prasība vēl būs spēkā, tad mēs būsim gatavi. Mēs varēsim ievākt eh, ziņojums no visām bankām, lai kalibrētu visu šo darbu un nāktu klajā jums ar priekšlikumiem, ko mēs varētu darīt attiecībā uz likviditātes segumu koeficientiem par neatkarīgumu. Man šķiet, ka tur jau tika dot atbildi, tāpēc eh, tas viss no manas puses. Būtu labi to apspriest tuvākajās nedēļās. Es saprotu, ka komisijas svītrojas prasība ziņot par daudzām lietām jums, ne jau sabiedrībai, bet jūs. Vai jūs kā uzraugi piekrītat izmaiņām, vai vajadzētu eh, pie šī jautājuma atgriezties un apspriest to sīkāk? Manuprāt, jautājums ir tāds, ka Mums ir likumdošanā jāparedz mandāts EIB, lai sagatavotu tehniskus standartus par datu likviditāti starposmā. Pirmkārt, protams, ir jāsagatavo e, prasība pirms e, tiek gatavots e, pamatziņojums, bet mums ir vajadzīgs mandāts, uz kur bāzes mēs varam uh, pieprasīt informāciju un instrumentu mm, kopums, lai mēs varētu šo instrumentu pienācīgi kalibrēt. Mēs jau esam ziņojuši mūsu nozarei, ka par šo jautājumu, kur ir runas kā par kapitāliem, par e, hipotekāro kredā, kredītu e, saistītiem jautājumiem, on, on the issue of... Un par ekstrateritorialitātes jautājumu. Mēs vēlētos, lai būtu kopīgi standarti. Mēs esam strādājuši EAS izpilda komitejā, lai mēs varētu nodrošināt stingrākus kopīgus standārtus. Tas, uh, Eh, tas būtu lielisks risinājums. Tajā pašā laikā mums ir jādomā par mūsu uzņēmumu un mūsu patērētāju aizsardzību. Mēs esam ekvivalences izvērtējumus darījuši. Mēs jau esam sadarbojušies ar Šveici, ar Japānu, tālāk ar, ar Savienotajām valstīm. Tāpat mēs tagad vēl ar citām valstīm risinām šos eh, jautājumus, un mēs esam piesaistījuši Savienotās valstis, kur mēs arī eh, meklējam eh, kopīgos un atšķirīgos punktus. Mēs strādājam pie svarīga darba, un šajā jomā mēs um, risinām problēmu, bet vislabākais risinājums būtu, ja būtu kopīgi robusti standārti apdrošināšanai. Par finansējumu runājot un simtprocentīgu finansējumu. Es gribētu, lai risinājums būtu par simtprocentu finansējumu, bet, ja laikam ritot pakāpeniskā pieejā, jūs uzskatītu, ka jāpiešķir tie, lielākas tiešās uzraudzības pilnvars, um, Tad tāpat kā kolēģi, es nedomāju, ka tas apstri, apdraudētu mūsu neatkarību. Es domāju, ka tam līdzi nāktu papildus pilnvars, kas nāktu klāt šīm Eiropas um, administrācijām. Tālāk par restruktūrāciju runājot, mēs jau. Mēs eh, veicam eh, strādājam pie pensiju jau turpinam strādāt pie pensiju jautājumiem un e, izvērtējam mūsu sniegtās idejas atkarībā no pensiju fondu specifiskām dažādās valstīs un kā tos varētu integrēt šajā holistiskajā pieejā un kā mēs tālāk varam tos modulēt, lai uh, labāk eh, nodrošināt uz risku balstītu uzraudzību, jo es gribu sacīt, ka arī arotpensiju eh, fondos mums ir nepieciešams realitātes tests. Mēs varam uzskatīt, ka viss darbojas labi, bet tā var, iz, var izrādīties, ka tā tas nav. Pastāv riski, mums ir šī E, šiem zemo procentu likmes scenāriji, un pastāv tikai divas iespējas. Vai nu jūs turpinat paslaucīt problēmu zem paklāju un izliekaties, ka viss ir labi, un vēlāk saskarties ar nopietnām problēmām, vai arī īstenojat realitātes pārbaudi, un tas nenozīmē, ka tad, kad mēs veicam aprēķinus un caurskatāmāk, vai skatām riskus, tas nenozīmē, ka nepieciešamas ir nekavējošas rekapitalizācijas šiem fondiem, bet tas nozīmē, ka abā, abā, abām pusēm ir jābūt darba devējiem un ņēmējiem, ir labāk jāapzinās, kur ir eh, riski un kādi riski, un tad ir nozīmīgi veikt pasākumus un pieņemt lēmumus. Un šajā sakarā par pensijas olīm jautājumiem runājot, mums tas ir skaidri jānorāda. Atsevišķi no tiem nav um, dzīvot spējīgi. Es apzinos, ka skaļi pateikt to ir grūti, bet man ir tāds pienākums, un es gribu to pateikt skaidri. Ja jūs man sekojat, katrā ziņā mums ir nepieciešams realitātes pārbaudas šajā jomā, un tas ir ārkārtīgi būtiski Eiropas nākotnē. Paldies! Un pēdējie trīs eh, Ole Ludvigsons, eh, Antolins Sančes un arī es pati saka priekšsēdētāji. Ole lūdzu, paldies priekšsēdētāji. Sarunas attiecībā uz nākamā gada budžetu E, var izrādīties ar visai atšķirīgiem viedokļiem attiecībā uz resursiem, kas ir paredzēti Eiropas uzraudzības iestādēm. Ekonā mēs uzskatām, ka mums ir jāstiprina budžets. Mūsu prātā ir prasība. Tomēr komisija un uh, E, padome uzskata, ka ir jāveic samazinājumi daudzās jomās. Un tagad es gribētu uzdot dažus jautājumus jums visiem. Padome ir piedāvājusi samazinājumus. Ja tā ir kļūst par realitāti, tad kādā veidā tas ietekmēs jūsu aktivitātes? kādas iespējas jums būs īstenot pienācīgi savu mandātu. Vai tas nozīmē, ka vai jums vajadzēs samazināt savus standartus, Jūs arī sniedzāt norādes par savām budžeta vajadzībām nākamajam gadam. Komisija attiecīgi piedāvās skaitļus, kas ir krietni vien zemāki nekā sākotnēji plānotie. Kāds ir jūsu vērtējums pašreizējai situācijai? Ko jūs domājat par patiesām budžeta vajadzībām? Vai jūs uh, skatāt situāciju tāpat šobrīd, kā darījāt to pavasarī, vai ir notikusi kāda evolūcija? Un ja tā, tad kāpēc? Antolin. Lūdzu, paldies! Divi jautājumi. Viena par, par finanšu stabilitāti, otrs par patērētājiem. Par finanšu stabilitāti runājot, kā jūs atbalstat valstis, kas ir pakļautas glābšanas finanšu palīdzības programmām, un par patērētājiem tie ir trīs konkrēti gadiem. Pirmkārt, uh, Eh, Spānijas gadījumā eh, brīvprātīgā eh, dalība iegādājoties produktus Un Spānijā šobrīd ir tūkstošiem tiesvedībā gadījumu šajā sakarā. Un vai nevajadzētu to pakļaut Eiropas aģentūru uzraudzībai? jo, ja tas kļūst par vispārīgu gadījumu, tas ir regulatīvs jautājums. Otrais par uh, hipotekāriem kredītiem. Šobrīd norit trilogs starp parlamentu padomu komisiju par uh, eh, kredī, hipotekāro kredītu direktīvu, tiek sagatavotas vadlīnijas un. Um, Es domāju, ka tās ir saistāmas ar šo direktīvu, un vai jūs paredzat um, kā notikumi risināsies tālāk. Un pēdējais jautājums attiecas uz Ejopā. Pagājušajā gadā tika sagatavots ziņojums par uh, dalību valstu finanšu stāvformēt mums sīkāk par to. Paldies. Un tagad mana kārta. Man arī ir daži jautājumi par Banku Savienību un par CRD, kapitāla prasību direktīvu. Un kas man šķiet tāds bažīgs, un arī ekofina sanāksmē par to tika runāts. Jā, nav pieturas Banku savienībā jau no sākuma mēs runājam par vienotu uzraugu un tad nolēmam, ka tā būs Eiropas centrālā banka. Tad kā šeit būs eh, saikne ar eh, dalību valstīm, jo varbūt arī nākamie normatīvie akti. Tad ir svarīgi, lai būtu viens normatīvais akts, kas Eiro Eiropas centrālajai bankai dod dažādas uh, pilnvarās, bet joprojām ir uh, Eirozonas dalībvalstis, kas neiekļaujas tajā visā, un dalībvalstu ministri saka, ka mau, mans parlaments arī gribētu iesaistīties. Jā, kaut kur pa ceļam būs centrālais risinājums, tad arī tāpat nacionālajiem parlamentiem būs uh, jāie, jāpiedalās. Un ņemot vērā, cik uh, lieli, cik lieli ir apjomi šajās sistēmās. Piemēram, tad, kad bija nepieciešams uh, nodrošināt banku kapitālā garantijas, tad, kad bija krīze apvienotajā karalistē, tagad iedomājamies visu lielo kopumu, visas Eirozonas bankas, tas jau būs pavisam daudz, tad, tad kā tas reāli darbosies, jo es to gribu zināt. Lai arī kā mēs šo jautājumu risinām, ir tas potenciāli var izjaukt uh, kopīgā tirgus darbību, jo sanāk tā, ka mēs sev apsolīsim kaut ko un uzskatīsim, ka mēs to arī iegūsim, bet reāli jau tas nenotiks. Un tas mani tiešām dara bažīgu. Vēl viena lieta jūs pieminējāt elastību. Un es domāju, ka tieši ārpus eirozonas diez vai ir kādi slikti standarti, bet jebkurā gadījumā kā jūs risināsiet ar makro uh, standartiem, tad, kad jūs lemsiet par eirozonu, jo var joprojām būt situācija, ekonomikas situācija, kad īrijā, piemēram, ir uh, uh, burbulis, un Spānijā arī, tur savukārt ar īpašumiem, un, un to joprojām nevar kontrolēt. Katru reizi, kad Gejs Mičels no nu jau septiņu gadu uh, laikā to, par to visu runā, viņš visu laiku jautā, ko mēs darīsim, ko mēs darīsim ar nekustamā īpašuma burbuli un ar to, kā uh, kā procentu likmes darbojās šādā situācijā, un skaidrs, ka šādi riski nepazudīs vienā dienā. Tad jautājums ir, vai ir paredzēts kāds nacionālais uzraugs, kas sniegs informāciju centrālajai bankā, vai arī kādā citā veidā uh, Eiropas centrālā banka par to visu uzzinās. Man ir arī citi jautājumi par likviditāti. Es gribētu uzzināt, ko domā ESMA, jo, manuprāt, tirgu, finanšu tirgos ir diezgan saržģīta situācija, tāpēc, ka viņi nav, viņiem nav skaidrs pārliecības par to, kas šobrīd notiek, un investori gribētu zināt ļoti skaidri, cik veselīgi ir tā institūcija, kurā viņi gribētu ieguldīt, un varbūt bankas negribētu sniegt informāciju, tāpēc, ka viņi ir nobažījušies par tirgu, un vienīgā iespēja, kā mēs varam samazināt viņu bažas, ir sniegt viņiem vairāk informācijas. Tāpēc es tiešām gribētu uzzināt, ko par to domā investori. Protams, mēs sanāk tā, ka it kā mēs uh, uzraugam situāciju un tā ir stabila vienkārši tādēļ, ka mēs neko nepasakām. Nu, tad varbūt varam sākt atbildēt, un Stīven, jūs pirmais labi. Runāšu par dažiem aspektiem, kas ir saistīti ar budžetu un mūsu budžeta lielumu. Un tā kā ir paredzēts palielinājums, nākamajā gadā. Un budžets, ko mēs esam iesnieguši budžeta iestādē, ir atšķirīgs no tā, kas bija sākotnēji paredzēts, salīdzinot ar tiem skaitļiem, kas bija 2011. gadā. Un ir tā, ka kopš tā laika ir uh, ieviests izmaiņas normatīvais aktos, un jaunajos normatīvais aktos ir arī jaunas pilnvaras un jauna atbildība, un tieši tādēļ mēs prasiem lielāku budžetu nākamajam gadam. Un tas ir saistīts ar mūsu uzdevumiem, ar audītiem, ar CRD3, arī jautājumu par riska kapitāliem un tā tālāk. Un tieši tādēļ mums bija nepieciešams lielāks budžets. Kas notiks? Ja mēs nesaņemsim šādu budžetu finansējumu, Nu jā, mēs saprotam, ka varbūt no, no jums arī jūs gaidītu tādu, um, tādu milzīgu interesu un entuziasmu, kā jau parasti ir, kad veidojat organizāciju, ir nepieciešams ilgāk pastrādāt un palikt virsstundas. Nē, nu jautājums jau nav par to, jautājums ir par to, ka pamat lietas, kas mums ir jādara, piemēram, runājot par banku apvienību, par to, kad, uh, kad mēs diskutējam ar EBA, uh, tad uh, arī šeit ir nepieciešams lielāks darba apjoms. Tāpēc man rodas zināmas bažas, ja mēs nesaņemsim budžeta līdzekļu, kas tiek pieprasīti, tad mēs tiešām nevarēsim paveikt to, kas ir paredzēts, un tādā veidā mēs uh, nopietni bojāsim savu reputāciju. Mums, kā uzraugiem, ir ārkārtīgi svarīgi, lai mums būtu lieliska reputācija, lai mums būtu arī kvalitatīvi rezultāti. Līdz ar to, ja mēs uh, kādos jautājumos nevarēsim neko sniegt, tad visu šo sistēmu mēs grausim. Tāpēc arī 160, kas ir paredzēti, tas ir tas, kas ir vajadzīgs, un arī šai gadījumā organizācijai vajadzēs darboties ļoti strikti, izlietojot savu budžetu. Tagad runājot par patērētāju viedokļi un patērētāju līdzdalību par dažādiem produktiem, es domāju, ka kopumā mēs varētu teikt, ka finanšu sektors, finanšu konsultanti tagad maina, maina savu attieksmi. Viņi vairāk tagad koncentrējas uz patērētājiem, bet šobrīd uh, tas ir tikai sākums un joprojām būs, nepieciešam, būs nepieciešams nopietnas izmaiņas finanšu sektorā, finanšu konsultantos attiecībā uz to, kā viņi izturās pret saviem klientiem, lai viņi nedomā, uh, ka tā ir vienkārši tikai iespēja kaut ko nopelnīt, bet drīzāk viņi domās par to, kā es varēšu piedāvāt manam klientam visveiksmīgāko produktu. Un mēs skatāmies uz to ļoti praktiski. Viens no aspektiem ir nacionālais uzraugs, tā lai būtu uzraudzība nacionālais lī līmenī. Piemēram, lai būtu MIFID prasības ievērotas, lai būtu nacionālie normatīvie akti ievēroti un arī ESMO par to ir runājusi, tiek runāts piemēram par MIFID eh, noteikumiem attiecībā uz uzņēmē darbības prasībām, eh, runājot par tik sarežģītiem pros, pra, produktiem kā jusit produkti, un šos produktus var pārdot tikai pēc pieprasījuma, un šeit ir svarīgs aspekts attiecības finanšu konsultantu lomu, un nobeigumā runāšu arī par eh, stimuliem. Tagad mums ir mehānisms, kas, kas nozīmē to, ka ja produkts tiek pārdots uh, patērētājam, tāda ir uh, prasības attiecībā uz to, uh, lai tiktu ievērotas klienta intereses, respektīvi ir nepieciešams vispirms ievākt informāciju no klienta un tikai tad dot padomu izmantot kādu konkrētu produktu. Uh, Un, bet tagad atgriežos pie stimuliem, pie procentiem. Mums šeit šobrīd tā procentu vai stimulu sistēma ir nepareiza. Sanāk tā, ka uh, uh, finanšu konsultanti saņem savu procentu, tad, kad viņi pārdod savu produktu. Un, manuprāt, tas ir nepareizais stimuls. Nu, šobrīd mēs, protams, nevaram uh, neko darīt. Tātad, ja eh, šie stimuli, ja šī procentu maksa būs nepareiza, tad attiecīgi mēs nevarēsim neko labot viņu uzvedībā. Tā ir tā, tā ideja. Tā, lai finanšu konsultanti, eh, tā, lai viņi saņemtu savu kompensāciju, savu atalgojumu, tādā veidā, lai tas nekaitētu klientiem. Par eh, naudas līdzekļu tirgu šobrīd situācija ir tāda, ka tajā brīdī, kad jūs dodat uh, savus uh, līdzekļus bankā, jums pat vēl ir jāmaksā komisija, un tad, manuprāt, tur, tur tā loģiska saikna pilnīgi zūd. Un tāpēc arī diezgan sarežģīti šobrīd nodrošināt uh, tādu pamatojumu, kādēļ vispār jādarbos. Un dī, um... Paldies par budžeta jautājumu. Sniegšu trīs piemērus par to, kā tas um, funkcionē. Pirmais - datu analīze. Mums ir daudz uh, Mm, datu analīzes jāveic, uh, izturības teksti, testiem, tāpat arī, lai sastādītu likviditātes ziņojumu, ko iesniegsim jums nākamgad šajās jomās. Ja mums nav resursu, tad uh, mēs uh, to nododam uh, līgumdarbu izpildītājiem. Liela daļa datus Vācijā, piemēram, pārvalda Bundesbanka, un uh, mums nav uh, IT infrastruktūras, lai to visu darītu. Stress testi tiek veikt uz eh, Excel, eh, Excel programmā. Mēs veicām šos testus, eh, tas bija liels izaicinājums, bet. Un statistiskā kapacitāte, jāsaka, bija diezgan zema. Tātad, ja mēs atbilstoši kārtīgi gribam šādus darbus veikt, tad ir nepieciešama pamata infrastruktūra. Otrs piemērs, kā jau es iepriekš minēju, ir problēma par novērtējumu konsekvenci. Dažas valstis jau ir izgājušas, tāds milzīgs aktīvu pārbaudas, pārskatīšanas, ir tīpaši tās valsts, kas ir programmā, bet mums ir jānodrošina konsekvence. Jo vairāk ir resursi, jo vairāk var nodrošināt konsekvenci, jo mazāk resursi, jo vairāk jāpaļaujas uz nacionālās iestādes novērtējumu. Tātad viss ir stipri vienkārši. Trešais punkts par uh, standarta situāciju, jo mazāk resursu mums ir, jo vairāk mēs eh, paļaujamies uz komiteju stīla eh, izstrādi standartiem, kas nozīmē, ka dažos gadījumos, teiksim, ir varbūt mazāk apņēmība vai vēlme eh, darboties tādā patiesā eiropeiskā ga gala, garā un pastāv zināmas celstības iespējas mm, dalībvalstīm. Par uh, iestāžu atbalstu valstīs, kas ir eh, iekļauts šajā programmā vai kur eh, šis stress izpaužas. Mēs šobrīd esam Spānijā un Kiprā. Veicam eh, rekapitalizācijas izvērtējums un nedaudz sarūknoši bija tas, ka mēs nezinājām, ka līdzīgi pasākumi ir veikti citās valstīs, un mēs cenšamies līdzdarboties ar savām zināšanām, ir īpaši šajos uh, stresa testos, un jūs minējāt patērētāju jautājums un patērētāju akciju jautājumu. Mēs gribam, lai Spānijā tika veikts skaidrs pārskats par likumdošanu, par uzraudzības uh, metodēm, par uh, šo produktu nodošanu individuāliem klientiem, un tas ir svarīgākais par kredītiem, hipotekāriem kredītiem. Mēs izdosim vadlīnijas par uh, atbildīgu kredītu izsniegšanu. Tā ir joma, kur mums nav mm, īpaši daudz mandātu no direktīvas puses. Bet, jebkurā gadījumā, mums ir vadlīnijas, un tad mēs atļaujamies, paļaujamies uz jums, vai jūs uzskatāt, ka kādās jomās jādara vairāk par eh, šiem backstops eh, banku savienībā? Uh, my view is the following. Uh, it is important. Tas ir svarīgs solis. Mēs par to esam runājuši jau kopš pagājušā gada augusta, ka ESFS vai ESM var iesaistīties tieši banku rekapitalizācijā. Tātad tas ir izšķiroši svarīgi, manuprāt, lai pārgriezt šo saikni ar, ar eh, suverenitāti un eh, tas, jāsaka, ir īstermiņa risinājums, un es ceru, ka lielāka apjoma rekapitalizācijai banku sektorā, kad uh, 13% IKP jau ir paredzēta, lai stiprinātu banku sektoru. Es domāju, ka ar to pietiek, bet mums ir jā, jāveido ietvars, kas ir vairāk institucionālāks. Un mans personīgais viedoklis ir tāds, ka ir nepieciešami kontrols pasākumi Eiropas līmenī, bet jāparedz arī saistības Eiropas līmenī. Tā tad ir nepieciešams, lai būtu bankas, kas dod um, devumu Eiropas uh, fondā ar saviem maksājumiem vai nodevām, un tad jāpārliecinās, ka ar to pietiek, ka, teiksim, banka var sabrukt, bet tas eh, nerada ķēdes ietekmi. Bet tāpat laikā ir nepieciešams šis backstop, lai būtu atbilstoši resursi, atbilstošs atbildīgums Eiropas Savienības līmenī par šiem resursiem. Par uh, makro līmeni un variācijām. Uzskatīt, ka vienot noteikumu trūkums uh, ir kaitīgs, tas būtu nepareizi. Tā tad. Ja pastāvētu šādi noteikumi, tad būtu zināma elastība, ko šie noteikumi pieļauj. Paskaidros, ko tas nozīmē. Nacionālā līmenī jums jau ir vienot noteikumi. Un jūs varat kapitāla prasības pielāgot dažādām bankām atkarībā no riskiem. Jūs to darat otrā pīlāra ietvaros. Eiropas līmenī jūs vēlaties nodrošināt to pašu makro līmenī. Jūs gribat tos pašus noteikumus, to pašu ietvaru. Līdz šim katra dalībvalsts varēja palielināt eh, vai samazināt šos eh, kapitāla buferus eh, burbuļu gadījumos valstīs, un to pašu it kā ir vēlme darīt Eiropas ietvarā. Un tad ir nepieciešama arī atbilstoša eksposta kontrola, lai netiktu saglabāts uh, šis kapitāls likviditāte nacionālā jurisdikcijā, bet lai attiecīgi tiktu risināt šīs burbuļu uzpūstās situācijas, un to var darīt ECB saistībā ar nacionāliem uzraugiem un citiem uzraugiem uh, citās uh, jurisdikcijās, un Eiropas sistēmiskā riska val, re, valdei ir noteikti ļoti stingri jāpārskata tas, kā šie instrumenti tiek izmantoti, bet noteikumiem jābūt vienādiem. Un mehānisms šo noteikumu īstenošanai ir jāpielāgo katras valsts situācijai. Thank you. On, on, on. Paldies par pirmo jautājumu par budžetu. Jā, mums uh, budžets tika izstrādāts un apstiprināts valdes līmenī, un, diemžēl, pēc tam komisija nāca klajā ar uh, samazinājumu. Domāju, ka jābūt skaidriem. Tas, ko mēs apstiprinājām savā valdē, tas bija minimālais iespējamais budžets jau tā, tā teikt, rezervējumiem. Kāds būtu sekas, ja mēs to nesaņemtu? Mums jābūt ļoti skaidriem. Ir limits, cik tālu mēs varam tā teikt stiept mūsu resursus un kapacitātes. Būs projekti, kurus mēs vienkārši nevarēsim izpildīt, un tas ir caurskatāmā veidā jāatspūgļo. Tā piemēram, mēs šobrīd mums ir daudz darba, lai veidot centralizētu datu bāzi par IT infrastruktūru lai risinātu tās problēmas, kādas mums pastāv informācijas tehnoloģiju pusē. Ja mums nebūs resursi, mēs. Mums šis projekts būs jāpārstāj, un tas būs ļoti neveiksmīgi. Cilvēku resursu ziņā mums ir nepieciešama cilvēka, kas veic šo analīzi, neatkarīgu analīzi, un papildus visām tām normālajām lietām, kas mums jau ir regulā, mums jau tagad, piemēram, tiek prasīts veikt novērtējums piemēram, solvencija divi attiecībā uz ilgtermiņu garantijām, un mums nepieciešami pieredzējuši darbinieki, lai mēs varētu nodrošināt kvalitāti, lai varētu pieņemt labus lēmumus Eiropas līmenī un lai nodrošinātu neatkarīgu analīzi. Vienmēr es teicu, ka uh, reālais aktīvs manā iestādē ir tieši personāls, labs kvalitīvs personāls, un tas ir jāuztur, lai mēs varētu turpināt savu darbu. Par patērētājiem. Sančis Presedo kungs jau runāja par informētību. Pagājuši, kad mēs apkopojām visas iniciatīvas finanšu informētības jomā, pie tā mēs arī strādājam, tagad ar uh, kopīgās komitejas uh, līmenī, tātad būs vēl citas darbības, bet gribu izmantot šo iespēju un pateikt, ka es uh, esmu finanšu izglītības atbalstītājs, tā mums ir jā, jāuzlabo noteikti. Bet Jāsaprot, ka tā nebūs kaut kāda panacēja. Mēs nevaram uz patērētāju likt visu atbildību par lēmumu pieņemšanu. Mēs nevaram domāt, uzskatīt, ka ja patērētāji viņiem būs visa informācija, viņi vienmēr pieņems visracionālāko lēmumu. Tā tas nav. Tāpēc ir jāmaina šī paradigma. Mums ir jāsniedz laba informācija, bet informācija, kas ir salīdzināma, kas ir varbūt standartizētāka, un to mēs arī ierosinam attiecībā uz individuālām pensijām, to mēs arī ierosinam attiecībā uz patērētāju aizsardzību. Tā tad eh, prasiet vairāk, labāku informāciju, varbūt eh, ne tik daudz vairāk, bet lai tā būtu salīdzināmāka. Un tāpat arī produktu pārvaldība. Un eh, šie stimuli, kā jau Stīvens teica, arī no apdrošināšanas puses stimuli ir svarīgs produktu elements. Un es ceru, ka uh, diskusijas par prips un citur, kā arī tur mums būs iespēja uzlabot šo jomu. Es domāju, kā es teicu, šī paradigma ir jāmaina. Atspoguļošana ir svarīga, bet tā neatrisina visu. Tā tad mums ir nepieciešams uh, daudz vairāk caurskatāmības darbības veikšanai. Tikai ar uh, finanšu informētību un uh, atspogļošanu mēs neko nepanāksim. Paldies! Paldies visiem, kas piedalījās. Mēs uzklausījām ārkārtīgi interesantas prezentācijas, jautājumus un atbildes. Un es domāju, ka mēs tik tiešām esam ļoti ieguvuši no uh, saviem viesiem. Un uh, gaidīsim nākamo tikšanos jums. Priekšsēdētāji pacēlīs tūkiem un vienreiz par ilgiem laikiem esam pabeiguši laikā.